Good morning, colleagues. Labdien, kolēģi, sāksim. Sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir tās pieņemšana. Ja esam to pieņēmuši, tad eh, pārējiem pie otrā punkta, un tas ir monetārais dialogs ar Mario Draghi, kas ir Eiropas centrālās bankas prezidents. Vēlētos pateikties Dragēkungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums. Viņš eh, ļoti bieži piedalās eh, šādos dialogos, ko organizējam starp Centrālo banku un Ekon komiteju. Un īpaši vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi aktuāla ir viņa piedalīšanās mūsu šās pēcpusdienas sēdē. Jo šobrīd notiek arī G20 tikšanās. G20 eh, varētu teikt, centrālu banku un finanšu ministru līmenī. Šī tikšanās notiek Austrālijā. Dragie kungs mūs iepazīstinās par ACB skatījumu uz ekonomisko un monetāro attīstību. Mums jau ir bijušas diskusijas ar ekonu paneļa ekspertiem, kuri īpašo uzmanību vērsa uz ilgtermiņa mērķi refinansējumu un arī uz uh, mm, dažādiem diferenciāļiem, bet esmu pārliecināts, ka Dragie kungs mūs ar to visu iepazīstinās neansētāk. Vēl jo īpaši tāpēc, ka šās pēcpusdienas sēde notiek pēc ļoti svarīgas Eiropas centrālās bankas padomes sēdes. Dragie kungs, došu vārdu jums tūlīt, bet atgādināšu, kā strādājam. Vispirms desmit minūtes ievad vārdiem ievadrunāja Dragī kungam, pēc tam piecas minūtes eh, katram jautājumam, iekļaujot šajās piecās minūtēs arī atbildi. Dragī kungs, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Prieksēdētāja kungs, godātie ekonom, ekon komitejas deputāti, dāmas un kungi. Šās pēcpusdienas uzklausīšana notiek ECB pārmaiņu vējos. 4. novembrī ECB kļūs par banku uzraudzības instrumentu visā eirozonā. Tajā skaitā arī tiešu uzraudzību 120 Eiropas lielākajām bankām. Tas ir būtisks solis uz priekšu Eiropas ekonomiskajā integrācijā, būtisks, būtiskākais solis kopš eiro ieviešanas. Esam gatavi šim solim un eh, saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi būs šī papildus pienākuma uzņemšanās centrālās bankas eh, uzdevumu sarakstā. Vēl bez tam tuvākajos mēnešos lielākā daļa ECP pakalpojumu mēs pārcelsimies uz jaunām ēkām Frankfurtas Ostendē, kur SSM E, strādājošie tomēr paliks Frankfurtas centrā, biznesa centrā. Tas tīri geogrāfiski nodalīs ECB jauno uzraudzības funktu, funkciju no citām struktūrām. Uh, No šāda rakursa raugoties, vēlētos pateikt, ka konkrēti šodien mēs esam publicējuši mūsu lēmumu par šo nošķīrumu starp ECB monetāro politiku un uzraudzības funkciju, jo tā tas ir paredzēts SSM regulā. Man ir zināms, ka 3. novembrī Vak, iepriekšējā vakarā, kad tiks, eh, noš, kad tiks veikta šī kopējās uzraudzības nošķīrums, uh, Jums būs iespēja runāt ar uzraudzības padomas prieksēdētāju. Bez tam eh, līdz 3. novembrī būs zināms arī vispārējais novērtējums. Un eh, šodienas uzklausīšanā un arī turpmākās tikšanās reizēs es eh, tāpēc runāšu tikai un vienīgi par centrālās bankas jau tradicionāli izveidotiem uzdevumiem, proti monetārās politikas uzraudzību. Ekonomiskā Uh, ekonomiskais atplaukums uh, Eirozonā šobrīd ir palēninājies. Un uh, Eirozonas IKP šajā, šā gada otrajā ceturksnī ir apstājies savā augšanā. Un vasarā ekonomiskās izaugsmas rādītāji ir bijuši vājāki un nedaudz lēzanāki nekā mēs to prognozējām. Uh, Tomēr rūpnieciskā ražošana un vieglās rūpniecības ražošana jūlijā ir devusi mums vielu optimistiskām pārdomām. Un tomēr eh, augustā mēs atkal redzējām šīs ekonomiskās izaugsmas tādu kā palēnināšanos. Raugoties nākotnē, mēs ceram, ka iekšzemes koprodukts eh, ietekmēsies no dažādiem faktoriem. Tajā skaitā arī monetārās politikas eh, instrumentus, un mēs īstenosim arī struktūrālās reformas, iesaistot, eh, mēģinot palielināt kā patēriņu, tā arī piesaistot investīcijas. Vienlaicīgi ļoti augstais bezdarba līmenis un vājais kredit, kreditēšanas pieaugums pieprasa nekavējošu rīcību. Riski šobrīd ir ļoti lieli, un optimisma mums nav daudz. Vēl jau vairāk patreizējā ģeopolitiskajā situācijā patērētāji ir ārkārtīgi uzmanīgi. Tāpēc nepietiekams struktūrālo reformu īstenojums varētu negatīvi ietekmēt arī biznesa domēnu. 11. gadā inflācija bija 3%, bet jau kādu laiku šo skaitli mēs neesam sasnieguši. Šā gada augustā mēs paredzējām, ka inflācija būs 0,3%, bet izrādījās, ka tā tomēr bija 0,4%. Un e, domājam, ka tuvākajos mēnešos inflācija būs tikpat zemos skaitļos, un tomēr ceram, ka 15. un 16. gadā inflācija atkal pieaugs. Ņemot vērā to, ka jau vairākus gadus mēs Eirozonā piedzīvojam tik ļoti zemu inflāciju, tas e, ietekmē arī cenas. Un īpašu uzmanību mēs e, veltam tam, kādā veidā dinamikas samazinājums un ģeopolitiskā situācija, arī valūtas maiņas e, svārstības ietekmēs Eiropas Savienības monetāro politiku. Pirms eh, es runāšu par pēdējiem monetārās politikas lēmumiem mūsu bankā, vēlētos uzreiz pateikt, ka Eiropas centrālā banka ir darījusi ārkārtīgi daudz pēdējos trīs gados. Tā ir darījusi ļoti daudz, lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Mums izdevās apkarot eh, eiro uzticības krīzes iedīkļus. Mēs eh, nodrošinājām eiro zonas bankām finansējumu ļoti lielu finansējumu, un mēs esam samazinājuši procentu likmes, visu laiku samazinājuši. Un tomēr tas, ka inflācija saglabāsies zemos skaitļos, tas, ka monetārā un kredīta dinamika šobrīd ir tāda, kāda tā ir. Mēs septembra pašā sākumā pieņēmām lēmumu par jaunām monetārās politikas iniciatīvām, kuras papildinās eh, tos pasākumus, kurus mēs eh, jau publicējām jūnijā. Vispirms mēs samazināsim ECB procentu likmes balstoties uz desmit kritērijiem. Un šobrīd šis refinansējuma procents ir 0,05% un depozītu procents ir mīnus 0,2%. Otrs. Mēs esam nākuši klajā ar papildus pasākumiem, kādā veidā izveidot monetārās politikas pārnesumu, kā palīdzēt reāla ekonomikai un kā nodrošināt citus monetārus pasākumus, ņemot vērā to, ka inflācija ir tik zema. Tas, ka mēs vēlamies eh, turpināt eh, aizdevumus bankām. Šis instruments ir ārkārtīgi būtisks monetārās politikas stimulēšanā. Un e, tas, lai šī nauda caur bankām aizietu līdz gala, gala rentas ņēmējiem, ir ārkārtīgi svarīgi. Ņemot vērā šo paziņojumu, mūsu ABS iepirkuma programma Šīs programmas ietvaros eh, mēs sāksim iepirkt eh, pārskatāmas, eh, pārskatāmas obligācijas, un tas attieksies uz Eirozonas nefinanciālo privāto sektoru. sektoru mēs sāksim iepirkt arī citas obligācijas, kuras ir izdevušas Eirozonas MFI, un arī, ci, un arī īstenosim CBPP3 programmu. Šie pasākumi ir veidot ar nolūku, lai nodrošinātu ilgtermiņu mēķu refinansējumu, kuru mēs atkal pārskatījām pirms pāris dienām. No šāda rakursa vien, eh, raugoties, es jūs iepazīstināšu ar pirmās ilgtermiņa mērķa refinansējuma programmas rezultātiem. Iepriekšējā ceturtdienā 255 bankas no šī ilgtermiņa mēķa finansējuma saņēma 82,6 miljonus eiro, miljardus eiro. Un balstoties uz to, kā bankas ir darbojušās un cik daudz panākusi iepriekšējās programmas ietvaros, mēs veicām šo piešķīrumu. Šis teltro piešķīrums ļauj bankām aizņemties eh, naudas summu dažādos tenderos no septembra līdz decembrim. Un tas ir saistīts ar 7% no aizņēmuma nefinanciālam privātam sektoram, tajā skaitā arī privātpersonām, kuras vēlas nopirkt māju. Un decembrī mēs izvērtēsim šo pasākumu liederīgumu Tātad no šī perioda septembris līdz decembrim. Un nākamajā gadā mēs eh, izskatīsim pasākumus, ar kuriem piešķirt eh, bankām papildus aizdevumu, balstoties to, kā tās būs strādājušos četrus mēnešus. Vēl joprojām ir grūti izvērtēt, kāda ir šo ilgtermiņu mērķu refinansējumu ietekme uz ilglaicīgiem ekonomiskiem rādītājiem, un tomēr mēs ceram, ka tas pozitīvi ietekmēs finanšu tirgu. Un visbeidzot, šie ilgtermiņa mērķi refinansējumi, mēs ceram, stiprinās monetāro politiku un veicinās reālu ekonomikas eh, uzplaukumu balstoties tieši uz reālu finansējumu struktūru eirozonā. Papildus pasākumi, kurus mēs eh, pieņēmām un sākām īstenot septembrī, šie teltro darbosies trīs virzienos. Vispirms, mēs domājam, ka ABS iepirkums stiprinās eh, tā saucamo tiešo efektu. Uh, Proti e, bankām būs iespējams vieglāk aizdot gala aizņēmējam. Mēs e, ceram, ka šī tiešā saikne ar gala aizņēmēju tiešām veicinās reāla ekonomikas e, pozitīvumu. Tāpēc ABS tirgus joprojām ir būtiski sadrumstalots, un tas ietekmē tirgus dinamiku un saikne starp ABS eh, darbību sekundārajos tirgos un aizdevumu procentiem, kurus piemēro bankas. Šī saikne ir eh, ļoti cieša ar koeficientu. Un visbeidzot, mēs vēlamies izveidot īpašu kanālu, kādā veidā ar dažāda operācija palīdzību diferencēt uh, dažādus finansiālos instrumentus un kā mēs varētu atvieglot finanšu nosacījumus, bet tam atvieglot būtiski. Treškārt, mēs ceram, ka vispārīgā monetārā politika mums ļaus eh, paplašināt eh, un nodrošināt cenu stabilitāti un nostabilizēs arī inflāciju inflāciju il, īst tādā vidējā termiņā ap 2% robežās. Vai ABS tirgus eh, ir pietiekami plašs, lai nodrošinātu pietiekams pirkumus? Mēs uzskatām, ka mēs piedāvājām eh, pietiekam daudzveidīgas ABS, kur ļauj veikt reāla ekonomikas eh, vienībām aizņēmumu. Uh, Protams, eh, tas, ko mēs pieprasām no investoriem, varbūt ir nedaudz cits. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu klātbūtne tirgu eh, šo procesu tikai palielinās. Vienlaicīgi mēs vēlamies eh, situācijas normalizāciju, un šobrīd ir vairāk segmenti, kur nav pietiekama aktīva finanšu tirgos. Un eh, dažādi struktūrāli produktu piedāvājums no dalību valsts centrālajām bankām pierāda, ka tirgus bieži vien arī nosaka to, kāds viņiem ir pieprasījums. Vai šīs jaunās iniciatīvas eh, palielinās eiro sistēmu riskus? kādā veidā Eiropas centrālās bankas, um, bankas maksātspējas pieaugums uh, to nodrošinās. Ja raugoties uz šiem, uz šīm vecākajām obligācijām, mēs uh, vēlamies nodrošināt uh, eiro sistēmu operacionalitāti Mums ir ārkārtīgi plaša pieredze, kādā veidā izvērtēt riskus. Un, um, ja mēs nodrošinām augstu caurskatāmības un vienkāršuma līmeni, tad uh, riski jau defaultā ir izvērtējami. Un eh, struktūrētās eh, finan, finanšu pārvedumos eh, mums būtu jānodrošina dažādu programmu izpilde, un mēs darbosimies kā savu veidu bufers pret zudumiem. Mēs būsim kā savu veidā bufers, vai tā būtu nacionāls vai pārnacionāls dabas finanšu vienība. Mēs uzskatām, ka daudz no mūsu programmām darbojas veiksmīgi, un eh, no vienas puses izvērtējot eh, aizdevumus, un no otras puses eh, obligācijas, mēs sagaidām, ka bankas veidos vairākas obligācijas un mēģinās izveidot tādu aizdevumu sistēmu, kas samazinās blakus zudumus. Un visbeidzot, eh, mēs vēlamies izveidot tādu portfeli, kas radītu pozitīvu efektu citos tirgos un citās eh, kredīta situācijās. Padomi jau ir uzsvērusi, kā ārkārtīgi svarīga ir dažādu pasākumu kopuma izpilde, un eh, ceram to redzēt pasākumu īstenošanā no jūnija līdz septembrim. Un eh, to mēs salīdzināsim ar 12. gada sākuma situāciju. Ar šīm iepirkuma programmām mēs esam uzsākuši dažādas programmas, kuras eh, izveido pasīvu provīziju centrālo banku instrumentiem. Padome uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt um, dažādu instrumentu izpildi vidustermiņā, un mēs darīsim visu, kas mūsu mandāta ietvaros. Kā arī pārva, uh, pārskatīsim mūsu instrumentu rīcību, ja tas tiks uzskatīts par nepieciešamu. Jo šis zemās inflācijas periods nevar būt pārāk garš. Un tomēr um, ir visus šos pasākumus ietekmē arī faktori, kurus ietekmēt savukārt nav mūsu spēkos. To ietekmē arī korporatīvais sektors, es pat gribētu teikt vairāk nekā mēs. Tāpēc um, mēs ceram, ka tirgus sapurināšana radīs vajadzības lielākiem kredītiem. Un uh, ceram, ka tas um, monetārās politikas transmisiju padarīs vieglāku. Kā jau vairākas reizes iepriekš esmu minējis, nekādi monetārie un fiskālie stimuli nenesīs nekādu jēgu un tiem nebūs nekādas nozīmes, ja, ja mēs neīstenosim struktūrālas dabas reformas jo reāla ekonomika atgūs savu dzīvo, pilnu dzīvot spēju tikai tad, ja korporatīvās sabiedrības vēlēsies uzņemties riskus un radīt jaunas darba vietas, un tas savukārt ir um, atkarīgs no veselas virknes faktoru, tajā skaitā arī no mūsu īstenotās monetārās politikas, bet arī struktūra reforma īstenošanas. Un tas savukārt ir atkarīgs no fiskālā ietvara un dažādiem citiem nosacījumiem. Sākotnēji jūs esat izvēlējušies dažādus e, inflācijas rādītājus, kā vienu no jautājumu tēmām, bet ņemot vērā jūlijā un septembrī pieņemtos centrālās bankas lēmumus, es galvenu uzmanību vērs tieši uz centrālās bankas monetāro politiku. Un tomēr par šiem inflācijas ietekmes instrumentiem mums noteikti būs jārunā arī struktūra, struktūrālu reformu gaismā. Bet tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Thank you, Mr. President. Paldies! Priekšsēdētāji, tagad došu vārdu mūsu runātājiem. Pirmais runātājs - Zalbas kungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais Dragīkungs, vēlreiz eh, liels paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Es gribētu atvainoties, ka es ierados nedaudz vēlāk un eh, ne, nevarēju dzirdēt visu jūsu teikto. A mí me gustaría preguntarle eh, por la primera subasta. Es gribētu jums uzdot sakojošu jautājumu. Šīs eh, ilgtermiņa pārfinansēšanas operācijas ir veiktas. Tas bija tāds pirmais pasākums, un jūs teicāt, ka tirgi ir stabili. Un ka ir pieņemti pareizie monetārās politikas lēmumi, un tagad uh, bankām ir bijusi iespēja paņemt lēti kredītus, bet eh, neskatoties uz to, bankas nespēja šo naudu izmantot, nespēja apgūt, lai arī cik tā būtu pieejama. Vai ar šo pirmo likviditātes pasākumu jūs kaut ko esat no tā mācījušies vai uh, jūs esat uh, no tā izdarījuši secinājumus, vai jūs uzskatāt, ka arī šie stresa testi, ko ECB ir veikusi, nav bijuši pietiekami? Jūs uh, teicāt, ka jūs vēlties veikt pasākums, lai veicinātu izaugsmi, tur es jums piekrītu, ka tas ir nepieciešams. Jūs teicāt, ka valstīm ir jāveic reformas. Pretējā gadījumā arī ekonomikas un monetārā politika neko nevar palīdzēt. Bet tagad jūs uh, pievērsāties šai aktīvajai monetārajai politikai. Vai jūs to darījāt, tāpēc, ka esat pārliecināts, ka valsts ir gatavs veikt uh, reformas, un Spānija, piemēram, ir veikusi reformas, un tagad tā ir uzlabojušies izaugsmas un nodarbinātības rādītāji, vai jūs uzskatāt, ka reformu dinamika ir uzlabojusies, un tāpēc jūs esat pievērsies tik aktīvai uh, monetārajai politikai? Paldies! Thank you. The, on, on the... Paldies par pirmo jautājumu. Nesen esam uh, novērojuši dažas uh, ļoti uh, nelielas, bet tomēr signālus, ka kredītu apstākļi uzlabojas. Un tomēr um, pēdējā aptauja par banku aizdevumiem parāda divas lietas. Pirmkārt, kredīta standarti ir uh, vainājušies, salīdzinot ar iepriekšējo aptauju, un parāda, ka tomēr uh, uh, šie standarti ir stingrāki nekā 2003. gadā novērotie standarti. Un mēs bankām jautājam, piemēram, kādi ir tie faktori, kas kavē kreditēšanas procesu no piegādes puses, un atbild bieži vien bija riska uztvere, tātad uh, riski. Un šī faktora nozīmīgums pēdējās aptaujās ir mazinājies, bet kredīt standarti joprojām ir augstāk nekā vēsturiskais vidējais rādītājs. Un kāpēc tad netiek ņemta kredīti, ir uh, vājš pieprasījums. Ar teatro mēs vēlamies panākt divas lietas. Pirmkārt, apliecināt bankām, ka tās eh, varēs arī turpmāk baudīt ļoti ērtus, eh, labus aizņēmumu apstākļus. Tātad, ka tie būs eh, labāki nekā bankas to varēja gaidīt vēl pirms pusgada. Tas nozīmē, ka tad, kad uh, pieprasījums būs, tad būs pieejams arī piedāvājums, lai šo pieprasījumu apmierinātu. Un otrais, uh, uh, Teltro ir atšķirīgs no citām ilgtermiņa pārtnēšanas operācijām, tāpēc, ka tās ir mērķētas uz aizdevumiem nefinanšu privātiem sektoram. Uh, 2012. gadā pirmie divi pasākumi uh, risināja ļoti nopietnu finansēšanas problēmu, kas uh, varētu, uh, varēja izraisīt uh, diezgan katastrofālu situāciju banku jomā, un toreiz tas tika novērsts, bet tagadējā situācija ir atšķirīga. Finansēšanas apstākļi ir uh, ļoti uh, labi, ļoti pieejami ir finansējuma apstākļi, Eh, finansējuma līdzekļi, bet uh, tie nenonāk, šie finanšu līdzekļi nenonāk līdz privātiem sektoram. Un tāpēc mēs uh, apliecinām bankām, ka šie apstākļi turpinās būt labi, ja bankas uh, sniegs aizdevums privātiem sektoram. Jā, vēl viens jautājums par monetāro politiku. Viena lieta, kas šeit ir ļoti svarīga, ir trīs komponenti, lai atgrieztos uzticība - monetārā politika, struktūras reformas un pienācīga fiskālā politika, par ko runāsim vēlāk, bet nav šeit uh, nekāda tāda cieša saikne, ka monetārā politika uh, reaģēs tikai uh, tad, ja kaut kādas lietas tiks izdarītas, bet šeit nav tādas sarunas vai kaut kāda uh, Tā kā vienošanās, jā, protams, ir jābūt reformām, bet mums ir arī mandāts, mums ir jānotur inflācija zem 2%, bet tuvu 2%. Paldies, un tagad Elīza Ferēra no sociāldemokrāta grupas. Paldies, es šoreiz runāšu angļu valodā. Es bieži esmu atzinīgi vērtējusi ECB un jūsu lomu eh, krīzes laikā un tomēr gribētu jums uzdot divus jautājumus. Pirmais ir saistīts ar jūsu lomu. Jūs savas runas sākumā uzsvērāt, ka jūs kļūsiet par Banku Savienības uzraudzības iestādi, un man ir prieks, ka tas tā būs, bet ECB ir cieši bijusi iesaistīta svarīgāko banku uzraudzības procesā Portugālē trojkas ietvaros, Un uh, otrā lielākā banka, Spiritu Sentu, uh, sabruka un atstāja milzīgu ietekmi uz finanšu sektoru, uz reālo ekonomiku un ietekmē arī valsts makroekonomisko stabilitāti. Kas tur notika un kāda bija jūsu loma trojkā? Un tagad vai jums ir sajūta, ka šī situācija var apdraudēt ECB ticamību attiecībā uz nākotnes ECB lomu Eirozonā un uzraucības mehānismā. Tas būtu jāprecizē. Varbūt jūs varētu uh, izgaismot šo situāciju, kas tur notika. Otrs jautājums. Jā, es domāju, ka jūs esat paveikuši lielisku darbu, uzlabojot Eirozonas likviditāti. Uh, bet šī likviditāte tomēr līdz galam nedarbojas, nenonāk līdz reālajai ekonomikai. Teotro um, netiek pienācīgi apgūts, un mans jautājums, vai tas ir iespējams, ka jūs uh, tik smagi esat strādājuši monetārajā politikā, nesaņemot atbilstošu reakciju no uh, tām politikām, kas uh, uh, reālajā ekonomikā ir šīs politikas uh, um, balsts. Varbūt jūs domājat, ka tagad būtu pienācis laiks daudz uh, aktīvāk prasīt ekonomiskās darbkārtības izmaiņas gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā. Un kā to varētu darīt? Vai uh, piemēram, Vācija varētu mainīt savu politikas nostāju, vai mums vajadzētu tikai paļauties uz investīcijām. Um, tātad šī um, uh, politika līdz šajā nav līdz galam darbojusies, varbūt, ka ir vajadzīga pieprasījuma puses uh, ekonomikas iejaukšanās. Paldies! Pirmais jautājums. Mums nevajadzētu aizmirst, ka ECB vēl uh, nav uzraudzības iestādi šīm bankām. ECB nav atbildība uzraudzības jomā par jebkuru banku Portugālē un uh, par jebkuru citu banku. Tas būs tikai tad, kad mēs kļūsim par uzraudzības iestādi. Tātad uh, Spiritu Santo bankas gadījumā mūsu iesaiste bija sekojoša. Mēs bijām daļa no trojkas, bet uh, tas nebija saistīts ar konkrētu banku. ECB sniedza Portugāles uzraudzības iestādēji labākus standartus. Mēs devām ieguldījumu trojkas centienos, eh, lai eh, formulētu labākus standartus, labāku kredītu analīzes metodi. Un man tika teikts, ka attiecīgi pateicoties šiem labākajiem standartiem, Portugāles uh, uzraudzības iestāvdu vispār varēja uzzināt par uh, BS. Par otro punktu. Paldies par šiem atzinīgiem vārdiem par mūsu rīcību, cenšoties īstenot mūsu mandātu par inflācijas saglabāšanu 2% līmenī, un uh, tas šobrīd nav vienkārši, bet ir uh, daudzas valsts, kas ir uh, panākušas progresu un nav nemaz tik drūma situācija visur. Mēs tiešām redzam, ka reformas nes rezultātus. Uh, reformas, kas ir veikts pēdējos divos gados. Bet, kā jau esmu vairāk kārt teicis, ir jābūt tādam visaptvarošam politikas ietvaram, lai mūsu monetārā politika varētu efektīvi darboties. Un bez struktūra reformu jomas, otra joma, kur kaut kas ir jādara, ir fiskālā politika. Ja es drīkstu atkārtot, ko es teicu Čekson holā, uh, Fiskālā politika ir ar vairākām dimensijām. Pirmkārt, stabilitātes un izaugsmas pats, tie ir fiskālie noteikumi, un šo noteikumu pārkāpšana nozīmētu arī uzticības pārkāpšanu. Mums nevajadzētu aizmirst, kāda bija fiskālā situācija pirms 4-5 gadiem. Un tomēr ir vēl stabilitātes un izaugsmas pakta ietvaru, not, eh, noteikumu ietvaros eh, vēl vieta zināmai elastībai atkarībā no eh, attiecīgās valsts apstākļiem, un tas ir jāvērtē komisijai, cik lielas ir šīs manevrēšanas iespējas. Vispārīgi runājot, tām valstīm, kurām nav manevrēšanas iespēju fiskālā jomā, ko tās var darīt, tām ir daudz svarīgāk pārskatīt savas prioritātes, piešķirt jaunas prioritātes savai fiskālajai politikai. Ar to, ko es saucu par uh, izaugsmē draudzīgu fiskālo konsolidāciju, proti vairāk pievērsties produktīvām investīcijām, uh, nodokļu samazināšanai un mazāk domāt par eh, līdz šim eh, varbūt eh, daudziem valdības tērijiem, kas nav bijuši produktīvi. Un tas ir tas ceļš valstīm, kurām nav šīs fiskālās manevrēšanas iespējas. Tām valstīm, kurām ir manevrēšanas iespējas, tām es gribētu ieteikt tikai sekot valstu rekomendācijām, kā tos atbalsta Eh, Eiropas Savienības padome un kādas tās ir pieņemtas. Paldies! Tagad no EKR Bērns Luke lūdzu. Paldies, es runāšu vācu valodā. Dragie kungs, jums, eh, jūs jau pats minējāt eh, draudošās deflācijas problēmu. Manuprāt, tā ir viena uh, no nopietnākajām problēmām, kas šobrīd pastāv Eirozonā un arī visā Eiropā. Vai jūs mani dzirdat? Ok, good. Sie haben selbst das, uh... Jūs jau minējāt, tad, tad, äh, kad draud deflācija, jūs uzsvērāt šo problēmu. Manuprāt, tā ir viena no nopietnākajām problēmām, kas mūs uh, sagaida Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Par to mans jautājums. Uh, ir eh, ļoti neliela inflācija un gandrīz jau deflācija. Mēs eh, turklāt konstatējam, ka M3 naudas apjoms vairs eh, jau vairākus gadus neattīstās tā, kā tas bija agrāk. M3 izaugsme ir vāja un bija pat periodi, kad šis apjoms samazinājās, un tas ir kontrastā tam, ka M1 naudas apjoms normāli pieauga Mēs redzam, ka um, tie komponenti, kas atšķir M3 no M1, tur pat ir negatīvi izaugsmas rādītāji. Uh, naudas uh, fondi, uh, banku uh, vērtspapīri, tur samazinās šī vērtība. Tāpēc mans jautājums, kādu nozīmi jūs uh, piešķirat uh, M3 naudas apjomām attiecībā uz inflāciju, jeb deflāciju? Uh, un vai no šī novērojuma nav jāizdara secinājums, ka finanšu investori eh, ir pārāk atturīgi investējot likvīdos vērtspapīros, ko izdod bankas, jo joprojām pastāv uzticības trūkums banku sistēmā, jo finanšu investori investē arī citos uh, uh, investīciju uh, avotos, piemēram, um, nekustamais īpašumos uh, un tam līdzīgi. Bet uh, tad varētu secināt, ka ar ABS vai Teotro neko daudz nevar dardai, darīt bez deflāciju un ka pamat problēma ir uzticības krīze banku sektorā. Lūdzu, izsakiet savus komentārus par to. Thank you. Uh... Paldies. M3 uh, gada izaugsme ir bijusi zemā līmenī, es jums pilnīgi piekrītu, jau zinām laiku tā ir bijusi zemā līmenī, un tomēr jūlijā tā nedaudz atguvās no 1,6 uz 1,8 procentiem. Un M1 ir bijis vienīgais uh, ieguldītājs M3 izaugsmē. Mm, tur nav, protams, uh, uh, milzīgs šis izaugsmas procents, bet uh, tie ir bijuši 5,6% jūlijā, no 5,4% jūnijā. Tāda ir situācija, bet tā ir otra puse šai uh, vājajai kredītu plūsmai, ko mēs novērojam banku sistēmā. Uh, Un tad ir jautājums, vai tas ir piegādes vai pieprasījuma puses dēļ. Tas varētu būt problēmas, problēma dēļ piegādes pusē, jo bankām ir bijušas vājas kapitāla pozīcijas un tāpēc tās ierobežoja kreditēšanu, jo tām nebija kapitāla. Zināmā mērā daudz kas ir darīts pēdējā gada pusotra laikā, kopš mēs paziņojām, ka pirms uh, mēs uzņemamies pilnu atbildību kā uzraudzības iestādi, mēs veiktu uh, šo īpašumu kvalitātes pārskatu un stresa tests. Un bankas reakcija tajā laikā bija būtībā uh, iegūt kapitālu. Un, uh, būtisks uh, kapitāla apjoms arī ir uh, panākts šajos pēdējos 12 mēnešos. Tā pašā laikā ir diezgan iespējams, ka īstermiņā īpašuma kvalitātes uh, pārskats un stresa testi varētu uh, būt panākuši zināmu kredītu plūsmu samazinājumu, jo bankas gribēja būt gatavas uh, Eh, labi izturēt šos divus pārbaudījumus, un varbūt, ka tāpēc tās ierobežoja kreditēšanu, un tā bija diezgan sagaidām banku reakcija. Jo kāda tad ir alternatīva? Ja mēs esam pārliecināti, ka bankas ir slimas, ka bankām uh, ir uh, viņu bilancēs aizdevumi, kas labi nedarbojas, un mēs neko nedarām, uh, tad tās būs tādas kā zombiju bankas, kā mēs redzējām Japānā, jo tās arī nesniegtu aizdevums. Tā ir kā brūce, kas ir jādezinficē nekavējoties, pat ja uh, tas izraisītu vēl lielākus zaudējumus. Bet tad, kad tas tiek atrisināts, tad uh, bankas būtu veselas un atgrūtos daudz uh, stingrākā, spēcīgākā pozīcijā. Tātad no šī konteksta mēs eh, neredzam problēmas e, ABS vai teltro programmas ieviešanai, jo tad, kad šīs programmas, jo īpaši ABS un uh, sekto obligācija programma uh, tiktu palaist, tad uh, šie stresa testi un uh, novērtējums būs beidzies. Un šeit nevajadzētu būt uh, nekādai um, negatīvai ietekmei, bet pat ja būtu, tad mums kā uh, Uh, monetārās politikas veidotēm jāpieņem lēmums. Mēs nevaram internalizēt uh, šos uh, uzraudzības apsvērumus tieši tāpēc, lai šīs divas jomas nodalītu. Un tas attiec uz piegādes puses, bet mēs arī zinām, ka kredītu uh, pa, uh, pieaugums, ka to ierobežo pieprasījums, un tāpēc es uh, savā ievadrunā beigās teicu, ka tikai tad, ja atgriezīsies uzticība privātajā sektorā, ja viņi būs gatavi uzņemties riskus, investēt un radīt darba vietas, tikai tad mēs eh, varēsim konstatēt, ka šī krīze ir beigusies. Un ko mēs no monetārās politikas puses varam darīt? Mēs varam nodrošināt, lai būtu bāze, uz kuras balstoties eh, var atgriezties uzticēšanās. Paldies! Paldies, Alde! Eh, tagad Ramon Tremoze. Liels paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, Dragi kungs, sveicu jūs eh, šeit parlamentā. Es tagad turpināšu angliski. Runājot par finansējumu un ABS uzspiešanas problēmas, programmas, jūs teicāt, ka tas atrisinās finansēšanas problēmas. Bet bankas uh, nesniedz aizdevumus eh, MVU ne jau tāpēc, ka baidās par šo uzdevumu kreditspēju, bet tāpēc, eh, ka sloks, kas gulstās uz MVU, ir pārāk uh, liels un pārāk augstas kapitalizācijas prasības. Tātad es gribētu zināt, vai ir saprātīgi gaidīt, ka MVU finansējuma trūkumu mēs varam uh, pārvarēt ar uh, zemākām kapitāla izmaksām. Atbilde. Jā, protams, mēs novērojam, ka gan aizdevumu apjomi, gan nosacījumi, runēja par banku aizdevumiem MVU, ir stingrākas šīs prasības, augstākas nekā citos gadījumos. Tas tā iet jau labu laiku ir viena nosacījumi lielajiem uzņēmumiem un cita nosacījumi MVU. Un mēs redzam arī, ka šīs uh, aizdevumu likmes ir dažādas dažādajās valstīs. Tad uh, vienmēr ir bijusi šī atšķirība starp um, uzņēmumiem, kas vēlas kredītu. Ja mēs atskatāmies, piemēram, uz 12. gadu, bija ļoti uh, lielas atšķirības, tad tās mazinājās, un tagad uh, šīs izmaksas MVU ir daudz zemākas. Tas ir uh, viens no rādītājiem, ka atgriežas uzticība finanšu tirgumu. Bet tas notiek lēnam. Nevar um, šo uzticību tik ātri nodrošināt arī reālajā ekonomikā. Mēs redzam, ka tiešām ir pieaugums apjomos. Protams, ir uh, daži izskaidrojumi, kāpēc ir šī atšķirība starp lielajiem un mazajiem uzņēmumiem. Protams, MVU ir zemāks paškapitāls un uh, viņi nevar rīkoties tik brīvi kā lielās korporācijas. Bet salīdzinot uzņēmumus, jāsaprot arī uh, kā funkcionē nozares. Veselas nozares ir tagad pazudušas, mainoties ekonomikai. Dažās nozarēs MVU vairs nemaz nepastāv, piemēram, būvniecībā. Vienā vai diva, pāris valstīs vienkārši MVU ir izzudušas. Bet, um, protams, arī risks um, kas saistīts ar aizdevumiem MVU, ir lielāks nekā tad, kad bankas aizdot naudu lielajām korporācijām. Un, protams, bankas vēlas to kaut kādā veidā atsvērt. Tātad var būt tiešām arī uh, riska uztvēri, tāpēc ir viens no svarīgākajiem faktoriem Kaut gan izmaksas ir mazinājušās pēdējā laikā, kā es teicu. Paldies! Uh, Goe tagad vārdā Marīza Matieši. Paldies priekšsādātāji! Uh, Drāgi kungs, paldies par to, ka ieradāties pie mums. Pirms mēneša jūs um, publiskojāt, mm, tā, tā teikt, ECB deklarāciju. Jūs runājāt par to, ka nepieciešami taupības pasākumi, bet ka jāpievēršas arī izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Tam var tikai piekrist. Un es negribu arī uzbrukt jūsu teiktajam. Šodien jūs arī teicāt ļoti pareizās lietas. Bet Kas ir mainījies jūsu politikā? Ko tagad dara ECB, lai īstenotu šīs deklarācijas? Jūs tagad runājat par piedāvājumu kredīt tirgu, mazāk par pieprasījumu, bet mēs redzējām, ka bija daudz dažādu pasākumu, un to rezultāts ir tuvu nulei. Piemēram, investīciju gadījumā zemo um, procentu likmju politika um, var veicināt, protams, um, likviditāti, bet vai šie pasākumi tiešām kaut ko nesīs, vai nav o, tā, ka šie pasākumi arī var būt tikpat neveiksmīgi kā iepriekš Ja jūs neņemat vērā valsts finansējuma strateģisko lomu, jūs pieminējāt deflāciju, es gribētu šajā kontekstā uzdot jums dažus jautājumus. Jūs runājāt uh, par budžeta elastību. Pirmkārt, es gribētu jautāt, vai šī jūsu pieminētā budžeta elastība uh, var tikt izmantota, lai piedāvātu uh, uzņēmumiem lētākus kredītus. Vai tas ir paredzēts? Vai nebūs tā, ka šī nauda tiks izmantota tikai, uh, lai izmaksātu kaut kādus bonusus uh, banku darbiniekiem? Jūs runājat arī par finansēšanas izmaksu mazināšanu un teicāt, ka tas nav iespējams uzreiz uh, tas ir pretrunā ar līgumiem. At kā izskatīsies finansēšanas izmaksas uh, valstīm? Un uh, vai to var uh, panākt ar stabilitātes programmu? Mūsu pasākumi ir tāda, ka mēs piedāvājam finansējumu, lielāku finansējumu privātajam sektoram par uh, zemā, ar zemākām procentu likmēm. Mēs uh, esam nodrošinājuši, ka tagad banku aizdevumi ir galvenais uh, finansēšanas kanāls. Uh, vai tas mums patīk vai ne, bet tā funkcionē mūsu ekonomika. Un tas nozīmē, ja kāds vēlas paņemt kredītu, tad jādodas uz banku. Ir ļoti grūti apiet bankas. ABS programma ir papildus risinājums, bet mēs uh, strādājam citā sistēmā nekā ASV, kur ir 30% gadījumos bankas ir uh, kreditēšanas starpnieki. Tad vēl jāņem vērā uh, tad, tad budžeta jautājumi. Tad jūs būtībā jautājat, kā mēs varam palīdzēt dalību valstīm uh, ar budžetiem. Tas taču nav mūsu uzdevums, un tas neietilpst arī mūsu mandātā. Es varētu pat teikt skaidrāk, tas ir ārpus mūsu mandāta. Bet palūkojieties, kādus ietaupījumus baudīja valstis pateicoties mūsu monetārajai politikai. Mēs strādājām taču ne tikai paturot prātā cenu stabilitāti, Tad bija milzīgi ietaupījumi, un kur tad šie ietaupījumi tagad ir pazuduši? Kam tos izmantoja? Tas būtu jājautā. Tā kā uh, budžeta komponents, protams, ir ļoti svarīgs. Kopš 2012. gada mēs redzējām, ka valstis ir ietaupījušas e, ļoti lielas summas parādu apkalpošanā. Dažas valstis izmantoja šos ietaupījumus labām programmām, kas nākotnē nesēja savus augļus un veicina izaugsmi, bet citas valstis vienkārši izmantoja šo naudu, lai finansētu savus izdevumus. Paldies! Paldies! E, Zaļie lūdzu Svenskigls. Dragi kungs, četru priekšstādāju priekšlikumu un arī jūsu priekšlikumi uh, attiecībā uz Eirozonas reformu uh, šķiet uh, tagad uh, nekur vairs neved. Uh, pašlaik uh, mēs zinām, ir četras valstis, kas tiekas Vācijā, un šīs četras valstis neko daudz neplāno, neskatoties uz krīzi jāsaka, ļoti žēl, ka e, nav jaunu impulsu mūsu politikai. Neskatoties uz krīzi, nekas nopietnas nenotiek. Es redzu, ka jums atkal jāmēģina izglābt eirozonu ar jaunajiem pasākumiem. Pagājušajā kārtā mēs redzējām, ka ilgtermiņa uh, Refinansējums eh, funkcionēja tā, ka tika uzpirktas eh, valsts obligācijas un nodrošināja likviditāti tirgū. Protams, daži uzņēmumi ir guvuši pēļņu. Bet tagad es gribētu jautāt, vai jūs eh, esat izvērtējuši, cik daudz ir nopelnījušas bankas ar šo carry trade sistēmu? Vai jūs varētu mums šos datus darīt pieejamus? Tad es gribētu vēl zināt, vai paralēli jaunajiem paredzētajiem pasākumiem, eh, vai jūs eh, cenšaties eh, panākt, lai valstis beidzot sāk domāt par eirozonas reformu, par efektīvu eirozonu. Un ADS uzspiešanas programma, vai tā paredz arī Eh, riskantu obligāciju uzpirkšanu bez valsts garantijām, vai tas notiks tikai tad, ja būs garantijas no valstīm. Un tad eh, par to, kā jūs izvērtēsiet šo ABS programmu, vai jūs šos izvērtēšanas modeļus publiskosiet? Eh, vajadzētu taču publiskot to, cik lieli ir riski pēc jūsu aplesēm. Thank you. I'm not a... Liels paldies! Es eh, neesmu informēts par to, vai ir kaut kāda informācija par banku peļņu 2012. Eh, gadā no LTRO. Ja mums ir tāda informācija, mēs labprāt to jums nodosim. Un par otro jautājumu. Tas ir eh, ļoti svarīgs. Man ir jāprecizē, kāds īstenībā ir šis uzsāktais process. ABS šī sistēma paredz uzpirkšanu bez garantijām. Mēs iepirksim vecākas, vecākus vērtspapīrus. Parasti aizspriedums pret ABS ir tāds. Tad, šos ABS vērtspapīrus izmantoja nepareizā veidā pirms finanšu krīzes, un tie nospēlēja savu lomu krīzes eh, veidošanās. Bet mēs uzskatām, ka ir ABS vērtspapīri, kas ir diezgan skaidri un eh, caurskatāmi, ir savukārt arī eh, ļoti sarežģīti un komplicēti ABS. Tad, piemēram, um, ASV uh, hipotēkas tad bija ar uh, likmi 20% 2007. gadā. Pie mums bija 0,12%. Un šī milzīgā atšķirība, mums bija būtībā vērtspapīra ar vienu un to pašu nosaukumu, bet tie bija pilnīgi dažādi uh, vērtspapīru veidi. Mūsu ABS nozīmē tikai to, kā cilvēki varēja saprast, uh, kāds aizdevums tur ir iekļauts. Mūsu ABS vērtspapīri bija caurskatāmi. Un runa bija par aizdevumiem reālajai ekonomikai. Te ir ļoti nopietna atšķirība. Vēl svarīgs, viens svarīgs aspekts ir tas, ka mēs iepērkam tikai daļu no ABS vērtspapīra. Tikai šo uh, vecāko obligācijas daļu. Tas nozīmē, defaulta gadījumā šo zaudējumu cieš pirmkārt uh, aktīvu īpašnieki, un uh, ja mēs paplašināsim šos iepirkumus, šajā mezanīna sadaļā, tad, protams, mēs pieprasīsim garantijas. Bet pašlaik mēs uzpirksim tikai, tikai šo aktīvu daļu un um, mēs uh, lūkosimies, vai, piemēram, ASV likumdošanai ir atbilstoša mūsu likumdošanai, tikai tad mēs pāriesim uz uh, citiem vērtspapīriem. Un vēl kaut kas. Ir vairāki pasākumi, kas ir paredzēti, lai abējas darījumus padarītu caurskatāmus. Piemēram, nepieciešams ziņot, kāda veida aizdevumi ir iekļauti šādos vērtspapīros. Un pirms dažiem gadiem tika izveidots uh, aizdevumu uh, datu reģistrs. Jāsaka, šī arī nav pirmā reize, kad mēs uh, pievēršamies ABS darījumiem. Tas ir uh, ļoti uh, svarīga daļa. Tas ir nodrošinājums, kad bankas aizņemas naudu no ECB. Un banku sektorā cilvēki ir pieraduši pie šiem darījumiem, tas nav nekas jauns. FDD Marko Val. Un tagad ECR. EFD grupas vārdā Marko Valli. Labdien, e, dragie kungs! Runājot par monetārās politikas jautājumiem, tad monetārajā politikā jūs runājat par to, kādā veidā ekonomika ir saistīta ar demokrātiju. Jūs teicāt, ka vecie LTO Itālijā šobrīd ir aizvietota ar gandrīz 99 miljardiem. Netaisos nevienu apvainot, un tomēr vai tā nav sakritība, ka ir ļoti daudzi banku sektorā, kur uzskata, ka šo naudu vajadzētu atmaksāt? Mēs to neesam padarījuši par obligātu pasākumu, un tomēr banku sektorā strādājošajiem ir milzīgi bonusi Un tomēr um, mēs nedrīkstam pieļaut uh, lavīnas efektu, jo tas noteikti ietekmēs reālu ekonomiku. Tāpēc uh, es uh, tomēr esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu runāt par reāliem skaitļiem. Ko jūs domājat par to, ka tas ir obligāti? Obligāti bankām būs jāuzrāda šo bonusu lielums tātad, un ka viņiem būs jāatklāj tie skaitļi, kādos ciparos viņi ir aizdevuši reāli ekonomikai. Kā tad jūs izvairīsieties no Wall, Street, Wall Streetas ietekmes un ko jūs darīsiet, lai izolētu, no, izolētu šo tirgu no spekulatoriem, kur ir pamatīgi uzēdušies krīzes laikā? kādus eh, noteikumus jūs īstenībā izvirzīsiet izpildīšanai spekulantiem, ja tas vispār ir iespējams, un kādus finansiālus un ekonomiskus stimulus eh, jūs varētu piedāvāt patreiz Eiropai, piemēram, kaut ko līdzīgu kā 20. Eh, gada beigās, 30. gada sākumā ASV un Anglijā. Kā būs ar procentu likmēm? Tas, ko jūs darījāt, tas tikai padziļināja krīzi, runāsim atklātu valodu. Un vai jūs vienmēr uzklausiet Vācijas kancleri pirms jūs speriet kaut soli? Atbildi. Ļoti daudz jautājumu un ārkārtīgi, ārkārtīgi biezā slānī. Vispirmām kārtām. Uh, Es tikai varu vēlreiz apliecināt to, ko jūs te teicāt, vai jums tas patīk vai nē, bet 80% eh, kredītu Eiropā tos ir aizdevušas bankas. Līdz ar to, ja jūs vēlaties paplašināt šo kredītu aizdevumu apjomu, tad eh, jums vienalga ir jāgriežās pie bankas. Ko tad darīt? Tātad kā griezties eh, pie bankām un kā palielināt šo kredītu apjomu? Pirmais - ļaut vieglāk aizņemties, un otrais - padarīt nosacījumus skaidrākus. Uh, Šī te manis pieminētā TLTRO programma atšķirās no ELTRO programmas, kuru mēs piedāvājam 12. gadā, un šie aizdevumi ir speciāli domāti reāli ekonomikas spēlētājiem. E, ja būs nosacījumi, kritēriji iestrādāti turpmākos instrumentos, tad e, noteikti tuvāko divu gadu laikā mēs redzēsim secīgas, operācija, op, secīgas operācijas. Bankām būs izvēles brīvība aizņemties no mums uz ļoti izdevīgiem procentu likmi nosacījumiem, un viņiem savukārt būs jāaizdod reāli ekonomikas spēlētājiem uz noteiktiem kritērijiem. Ja viņi to nedarīs, tad viņiem mums būs jāatmaksā viss pilnā apjomā, ko viņi no mums aizņemsies. Uh, Un tas attiecās uz pirmajām divām kategorijām, un to mēs pilnīgi noteikti pārbaudīsim. Tātad viņiem būs jāatmaksā. Otrs, vai viņi aizvieto vienu problēmu ar citu. Iespējams, jā, vai tas nozīmē, ka viņi neaizdos? Nē, viņiem būs jāaizdod. Obligāt, obligātā kārtā būs jāaizdod kaut vai vēlāk. Uh, Tātad tā ir būtiskākā atšķirība no iepriekšējām operācijām, jo, kā jau teicu, mēs šobrīd vēlamies atrisināt specifiskas finansējuma problēmas, kuras 2012. gadā nerisināts izraisīja milzīgas problēmas banku sistēmā un eh, parālīz reālu ekonomiku. Tātad, kā jau teicu, mēs bankām izvirzam specifiskus nosacījumus, ja tās vēlas aizņemties šīs programmas ietvalos. Bet eh, mēs nevaram šo programmu vērtēt atsevišķi, jo tā būs saistīta ar veselu virkni citu citu obligāciju programmu, jo mēs vēlamies, lai šīs trīs manas tikko pieminētās programmas kopīgi darbojoties varētu palielināt reālu ekonomikas plaukumu. Tātad skatīsimies vēlāk. Patiesībā tā bija sakritība, kad mēs pieņemam, jeb kad es pieņemu monetārās politikas lēmumus, es e, tiešām nedomāju par saviem draugiem un kolēģiem Volstrītā. Es tiešām domāju par Eiropas iedzīvotājiem, es domāju par tiem mērķiem, kas ir izvirzīti centrāla bankai, saglabāt cenu stabilitāti, pacelt inflācijas līmeni, lai tas vismaz pieturētos divu, pro, zem diviem procentiem un tomēr tuvu tam. Uh, Es daudz domāju par bezdarba samazināšanu, tātad eh, nerunāsim tik daudz par Wall Street. Nošķīrums. Jūs jautājāt par nošķīrumu starp eh, banku aktivitātēm un eh, citām īpašumu, īpašuma tirzniecības vai citiem tirgus aktivitātēm. Uh, un pavisam drīz mēs sagatavosim centrālās bankas atzinumu konkrēti par šo tēmu. Visbeidzot par fiskālo politiku. Patiesībā man jau šķiet, ka sajos ievadvārdos jau pieminēja to, un ja jūs vēlaties vēlreiz man kaut ko tādu pajautāt, tad izlasiet to, ko es teicu, tas šobrīd ir pieejams internetā. Prieksēdētājs. Un tagad eh, grupām nepiedarošie Anneman kungs. Okay. I'll speak Dutch, uh, Mr. President. Es eh, runāšu nīderlandiešu valodā. Man ir eh, viens jautājums jums. Tātad jūs šeit daudz runājāt par dažādām programmām, un jūs pieminējāt arī pasākumus, kurus eh, jūs īstenotiet, lai kaut ko kompensētu, bet vai tas sistēma sakustinās uz labo pusi? Uh, jo jūs jau esat daudz četru gadu laikā darījuši, lai stiprinātu eiro un tā tālāk, bet eh, kredīts. Tā ir struktūrāls dabas problēma, jo e, tirgus spēlētājiem nav uzticēšanās tirgus noteikumiem. Jūs tagad runājat par e, medzanīnu, bet ir tādi, kur nevēlas šo medzanīnu. Ja es pareizi uzsaprotu, tad mums noteikti ir jāņem vērā arī tas, ka iespējams šī sistēma nedarbosies vai tikai, pa, vai tikai atklās un pat īstenos citus riskus, kas liks uz spēles visu eiro konstrukciju. Tas savukārt sev līdz paraus nodokļu sistēmas izmaiņas, un mēs varam nonākt tādā ellē, ka mēs no tās vairs nemaz neizkūsamies un tas pat nav šī te valsts parāda krīzes, kādas mēs pieredzējām iepriekš. Un tagad mans jautājums. Vai e, kāda no šīm programmām vairs nedarbojās? Un vai ir kādi tādi instrumenti, kurus jūs piemērosiet? Un vai tiešām ir tā, ka, piemēram, ABS amerikāņu fondos ir izraisījusi diskusijas par to, ka viens, ka tieši šī ABS sistēma bija valsts parādu krīzes pamatā priekšsēdētājs. Par jūsu pirmo jautājumu. Es jau savos ievadvārdos pašā nobeigumā pieminēju to, ka e, krīze beigsies tikai tad, kad reāla ekonomikai būs atgūta uzticēšanās tas e, īpaši attiecās uz uzņēmumiem, kuri vēlēsies uzņemties riskus gan lai investētu, gan lai radītu jaunas darba vietas. Un e, tam ir nepieciešama priekšnoteikuma adekvāta monetārā politika un arī īstenota struktūrālās reformas, fiskāls adekvātais ietvars un, protams, adekvāta uzraudzība. Jūsu otrais komentārs. Es jau ievadvārdos teicu, ka pēc man šķiet, ka ABS tā komponenti dažādi tipi pie kā mēs pirksim, kāpēc mēs tos neuzskatām par nedrošiem aktīviem, bet gan par drošiem. Un tagad par mezanīnu. Mēs nekādu mezanīnu nepirksim, ja tā nebūs e, būtiskas un pamatīgas publiskās garantijas. Un visbeidzot, e, ko nozīmē šī melnā klints, es nevaru uz šo jautājumu atbildēt. Mēs izmantojam šo. Mēs izmantojam šo melno klinti, lai palīdzētu ECB izveidot dažādas programmas. Patiesībā e, Amerikas e, finanšu ministri izmantoja līdzīgu sistēmu pirms diviem, trim gadiem. Mēs neizmantojam šo melno klinti, lai e, ar šīs programmas palīdzību un ar šiem aktīviem veikt pārvadījumus. Nē, šī funkcija tikai un vienīgi padomu devējas dabas un mēs ārkārtīgi uzmanīgi raugāmies, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu. Thank you. Prieksēdētais, paldies. Tagad mēs esam pabeiguši pirmo jautājumu uzdošanas raundu, un tagad otrais rauns sākās. Pirmais, Markus, vārds jums. Prezident. Paldies priekšsādātāji. Es pat nezinu, vai uh, man uh, uh, jūs jāžēlo, varbūt jāuzklausa arī citi, jo mēs jūs jau uzklausām ne pirmo gadu, katru reizi jūs stāstāt vienu un to pašu, ka jāveicina reālā ekonomika, nepieciešami lētie kredīti, bet ielūkojoties, nē, es neesmu no zaļajiem, protams, nē. Nē, un nekad nebūšu. Nē, nē, paldies par, par aicinājumu, bet nē. Tātad jau vairākus gadus jūs izsakāties par to, uh, lai uzņēmumiem būtu pieejami lētāki kredīti, bet jūsu instrumentu kastē mēs redzam, ka viss jau būtībā ir izmantots. Uh, jūs izdarījāt pat pārāk daudz, un rezultātu nav. Arī citas centrāla bankas ir uh, veikušas dažādus pasākumus. Lielbritānijā, piemēram, jūs stāstat tikai par priekšrocībām no šiem pasākumiem. Un kā tad ir ar riskiem un blaknēm? Par tām jūs nerunājāt. Vajadzētu tiešām paskatīties, vai bankas rīkojas tā, kā vajadzētu, vai šī nauda tiešām plūst pareizajā virzienā un nonāk reālajā ekonomikā. Tātad, manuprāt, jūs tiešām pievērat acis uz blaknēm Un tāpēc šie politiskie lēmumi var būt riskanti. Jūs runājat tikai par izdevībām un pozitīvajām pusēm. Bet mēs redzam, ka uh, dažās valstīs nav pieprasījuma pēc kredītiem. Tas nozīmē, ka piedāvāt kapitālu uh, vēl nav pietiekoši pasākums, ja nav pieprasījuma pēc tā. Tāpēc es gribētu jautāt. Nu, jūs noteikti tagad arī neko nepateiksiet par uh, šiem blaknēm, Bet kā tad ir ar pieprasījumu? Vai ir iespējams vispār izveidot saprātīgas struktūras, lai šī lētā nauda tiešām nonāktu reālajā ekonomikā? Ja tas mums neizdosies, mēs taču nepārvarēsim šo aburto loku. We certainly, um... Jā, Diemžēl, kamēr mēs turpinam īstenot mūsu pieņemto monetāro politiku un esam to īstenojuši jau samērā ilgu laiku, ņemot vērā arī to, ka salīdzinot mūsu monetāro politiku ar citu jurisdikciju un citu valstu īstenoto monetāro politiku, mūsu monetārā politika ir diverģējoša rakstura. Proti mēs būsim un turpināsim ekspansīvu monetārās politikas būtību. Vienlaicīgi mēs ārkārtīgi uzmanīgi un niansēti sekojam līdz tam, kā tas ietekmē finansiālās stabilitātes riskus un mēs eh, nepārtraukti sev uzdodam jautājumus, vai mēs redzam šādu risku parādīšanās pazīmes Eirozonā. Mēs to kontrolējam nepārtraukti. Patiesībā ir veikts ļoti interesants pētījums, eh, un to ir veikusi Bāzelē, eh, Bāzelē bāzētā viena no starptautiskajām bankām, un tā publicēja šo ziņojumu pirms divām nedēļām šo pētījumu. Uh, Jā, tiešām tā saucamā, tā saucamā amplitūda ir e, ļoti zema un vienlaicīgi. Eirozonā mēs nenovērojam, iespējams, ka tās ir novērojams citās juridikcijās, bet Eirozonā mēs to nenovērojam, ka palielinās e, nestabilitāte kas ir saistīta ar būtisku banku kredītu palielināšanos, kas patiesībā ar zemām procentu likmēm varētu izraisīt veselā virknē tautsēmniecības nozaru tā saucamo burbuli. Paraugoties uz citiem finanšu tirgus segmentiem Eirozonā, mēs neredzam pazīmes vai pārspīlējums, ka šāds burbulis sāktu veidoties. Līdz ko mēs to pamanīsim, uh, tad eh, pirmais, ko mēs darīsim, mēs mēģināsim šo fenomenu aprakstīt. Un, lai, š, lai mēģinātu ierobežot šo fenomenu, mēs izmantosim mūsu makro prudenciālos instrumentus un nevis tos instrumentus, kas ir paredzēti visai eirozonai. Bet līdz šim mēs eh, šādu burbuļu veidošanās pazīmes neesam pamanījuši. Jūs vēl man kaut ko prasējāt? Uh, the question was how Mans jautājums bija, vai jums tiešām ir pierādījumi, ka aizņēmumu puse vēlēsies palielināt savu aizņēmumu apjomu, jo šobrīd liekas, ka e, neviens nevēlas neko aizņemties. Jā, jums ir taisnība. Mums ir, e, mums ir problēmas ar tiem, kuri vēlētos aizņemties. Uh, bet mums ir jādara viss, lai brīdī, kad šis eh, pieprasījuma pieaugums notiks, lai mums būtu finansējums, ko viņiem piedāvāt. Es uzskatu, ka labāk finansiālie nosacījumi tiešām ietekmē ekonomiku. Nedrīkstam aizmirst, ka tas, kas eh, notika līdz 12. gada vidum, kas tad notika līdz 12. gada vidum, vienkārši viena krīze nomainīja otru, uh, un jau to brīdi procentu likmes bija sasniegušas debesu augstums, un jau toreiz mēs redzējām Eirozonas banku sektora fragmentāciju. Un tā bija 12. krīzes sākums un posts, un šī krīze mūs joprojām skar. Kādā veidā samazināt to defragmentāciju, to mēs arī darām, bet jā, jums taisnība, mums ir jāmēģina palielināt uh, kredītņēmēju griba aizņemties. Bet vienlaicīgi ir arī vesela virkne citu kritēriju, kurus mēs varētu izmantot, lai palielinātu pieprasījumu. Un tagad Jākops no SD. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, jums vēlos uzdot jautājumu par bankām. Jūs sakiet, ka vajadzētu bankas pamudināt ar dažādiem līdzekļiem. Desmitajā gadā uh, Jūs bijāt Itālijas centrālās bankas prieksēdētājs, un jūs izsūtījāt vēstuli visām Itālijas bankām, e, prasot, lai tās stiprinātu savas dividendes. Patiesībā ECB šogad pārņems lielo e, Eiropas Savienības banku uzraudzību. Bet kāpēc jūs neesat pārņēmuši šo dividendšu uzraudzību? Mēs joprojām atrodamies finanšu sektoru nestabilitātes ērā. Kāpēc Eiropas centrālā banka nav vēlējusies iesaldēt dividendes? Un kādā veidā šīs bankas varētu piekļūt pie svaiga kapitāla, veicot šo stresa testus. Un iespējams, ka tas jūs garlaikos, un tomēr es vēlētos atgriezties pie ABS-iem. Man jums ir jāpasaka skaidrā valodā, jo es nesaprotu. Ja šis ABS tiek nopirkts bez jau kāda centrāla riska, tad es nesaprotu, kā tas palīdzēs kredīt kanālu piepildīt. Patiesībā ABS ir ārkārtīgi ierobežots segments, un kā tas varētu sasniegt tādus apjomus, ka tas ietekmētu arī citus kanālus, piemēram, valūtas mājas kanālu. Lūdzu, paskaidrojiet. Uh, the, uh, question... Par pirmo jautājumu. ECE e bankas uh, pilnvaras uh, ir arī citas, ne tikai uzraudzība. Līdz ar to ECB mēs uzņemsimies uh, uzraudzības pilnvaras, un tikai tad, kad mums tās būs, mēs varēsim pieprasīt, lai tiktu samazinātas algas, dividendes. Jā, jums taisnības to toreiz pieprasīja Itālijas bankām, un tad arī mums būs iespējas stiprināt kapitālu, apgriežot dažādas prēmijas. Tātad patreizējā brīdī tas ir dalību valstu uzraudzītāju kompetencē. Bet jums ir taisnība, ir tādas valstis, kurā šie uzraudzītāji ir paveikuši tieši to, ko jūs pieminējāt. Atcerēsimies, ka dažādās dalību valstīs ir gan dažāda finansiālā situācija, gan arī dažāda un atšķirīga institucionālā situācija. Jūs otrais jautājums. Jūs eh, uzdevāt patiesībā divus jautājumus, pieminot trīs tēmas. Pirmais kā tad nopērkot tikai un vienīgi zemāka riska instrumentus, kā tas ietekmē banku riskus. Daļai jau tā ir, daļai tā ir taisnība, un tomēr tā nav galīga taisnība. Mazākā riska sadaļa ir daudz zemāka nekā kapitāla risks mezanīnam, bet šis risks nekad nenolāžas līdz nullei. Bet par finansējumu sadaļu, protams, šis efekts būs lielāks. Tātad finansējuma daļā šī ietekme būs tik liela, cik liels būs uh, īstenotā instrumenta tirgus. Ja jūs paņemiet, piemēram, kādu vērtību, un jums ir pietiekami liels tirgus, Un tad mēs pieņemam lēmumu, ka mēs e, nevēlamies e, nopirkt ABS, kurš attieksies uz mūsu rekvizītiem, jo mēs vēlamies, lai viss būtu caurskatāms un lai mēs varētu to visu tālāk analizēt uz reālu ekonomiku. Tad mēs izmantosim šo instrumentu. Un tad mēs sev pajautāsim, e, kāds tad vēl būtu, kurš tad no šī instrumenta būtu pārskatāmā daļa. Un tad noteikti ir jājautā, kura porcija tad eh, ir pārskatāma. Mēs eh, šobrīd vēlamies paplašināt sekundāros tirgus un pārliecināt investorus, lai viņi šajā daļā arī investētu. Un tā ir mūsu iniciatīva. Un visbeidzot, Jūs tā kā jautājat pats sev, kas tad būs ar šīm eh, mājas likmēm. Es eh, zinu, ka jautājums par mājas likmēm ir ārkārtīgi delikāts, un mēs pat G20 runājām par to, lai varbūt eh, valūtas māja tiktu uzskatīta par kopīgajām interesēm. Un, protams, tas nav mūsu politikas mērķis, un tomēr cenu nostabilizēšanā un ekonomiskajā izaugsmē valūtas maiņa ir būtisks jautājums. Pēdējos sešos mēnešos eh, šis maiņas eh, koeficients ir samazinājies. Paldies! Alēns Lamasūrs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. G20 pastāv jau 20, es atvainojos, 6 gadus, un tas tika izveidots pēc finanšu krīzes. Vai jūs mums varat ātri pastāstīt, kādas ir tās jomas, kurās, pateicoties G20 pūliņiem, starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība ir guvuši būtisku progresu? Kuras ir tās jomas, kur joprojām ir daudz jādara? Vai šobrīd mēs esam labāk bruņoti, lai cīnītos pret sistēmiskajiem riskiem, ar kādiem saskārāmies 2008. gadā, un, un kā um, no, vadīt finansējumu līdz reālajai ekonomikai. Paldies! It's, it's kind of a coincidence, the fact. Ir uh, tāda zināms sagadīšanās, uh, ka jūs jautājat šo, ja, uzdot šo jautājumu man, kas nebija pēdējā G20 sanāksmē, bet uh, tur uzsvars bija galvenokārt uz finanšu regulējuma pabeigšanu, kas sākās 2008. gadā, kur izveida sākās 2008. gadā. Un es saprotu, ka tur bija diezgan plašas diskusijas par to, kā atgūt izaugsmi G20 ietvaros. Par pirmo punktu. G20 bija ļoti auglīga vide, kurā veicināt jaunu finanšu regulējumu izveides progresu, kas uh, finanšu tirgus un uh, banku sektoru padarītu uh, noturīgāku pret vienmēr iespējamām krīzēm. Ir panākt būtisks progress šajā jomā, bet uh, kamēr ir eh, panākts būtisks progress izveidojot šo sistēmu, ir tikai zināms progress šo sistēmu ieviešot. Finanšu tirgiem atgūstot uzticību, šis, eh, šī sajūta, ka ir jārīkojas nekavējoties, eh, lika visiem tā kā pievērsties Uh, kopīgam mērķim un veidot tādu kopīgu globālu regulējumu, šis, uh, šī apziņa ir uh, vājinājusies, tāpēc, ka ir atgriezusies uzticība tirgos atkal. Nu, tas bija tas galvenais G20 sasniegums, un ir ļoti labi, ka šī grupa turpina šos jautājumus apspriest un uh, veicināt progresu šajās jautājumos. Austrālijā, ja nemaldos, tika atba, apspriestas uh, ekonomikas politikas, lai veicinātu izaugsmi, un saistībā ar to sauksim to par ekonomikas uh, politiku koordināciju galvenajās jomā un uh, ietekmes apsvēršana, uh, kā mūsu politikas ietekmē citas pasaules daļas, un tas ir jautājums, kas ir aizvien svarīgāks kļuvis G20 diskusijās. Paldies! Paldies! Alessia Moska. Grazie, prezidente. Prezidente Gra Dragi, grazie di questa. Paldies, priekšsādātāji. Dragi kungs, paldies par šo iespēju ar jums runāt, un es gribētu atsaukties vēl uz kolēģi paustajām bažām, jo īpaši, kas attiecas uz naudas politikas pasākumu efektivitāti un šo monetāro pasākumu ietekmi uz reālo ekonomiku. Un te ir runa arī par to, ka uh, ciešāk būtu jākoordinē monetārās politikas pasākumi un valstu struktūrālās reformas. Un uh, tagad uh, Eiropas politikā ir jauns posms ar investīciju programmām, tas tika pieteikts, bet turpmākajās nedēļās uh, tas viss vēl iezīmēsies konkrētāk Kāds ir jūsu viedoklis, kādas ir prioritātes šīm investīcijām? Šeit varētu domāt arī par eh, zināmu vilcināšanos vai kavēšanos eh, monetārās politikas eh, instrumentu ietekmē. Jūs pieminējāt to, ko jūs teicāt Džekson Holā, un ka uh, naudas politikas eh, ietekmi var eh, ierobežot citi faktori, un eh, to visu ņemot vērā man ir jautājums. Ja līdzšanējie pasākumi nenesīs augļus bre, cīņā pret bezdarbu, tad varbūt ir jautājums, vai nevajag citu pieeju, un šeit ir priekšlikums par Eiropas bezdarba apdrošināšanu, jo tā ir pilnīgi cita pieeja, jo tādējādi būtu mēģinājums cīnīties pret nacionālo asimetriju. Jā, nu šie jautājumi ir ļoti plaši tvērti un daudz ir ārpus bankas kompetences, bet jā, tiešām krīzes viens no upuriem bija investīcijas gan uh, valsts un pašvaldību sektorā, gan arī privātajā sektorā. Vispārējās investīcijas šobrīd uh, apkopojot attiecībā pret IKP varētu būt tādā apjomā, kā neesam redzējuši gadu desmitiem. Uh, valsts un pašvaldību investīcijas, ja publiskās investīcijas arī ir uh, ļoti pazeminājušās un vien, vieno, vienīgi iemeslu dēļ valstīm ir jākonsolidē savi budžeti, un tas ir viens no vieglākiem veidiem, kā to izdarīt uh, steigā, ātri, proti palielināt uh, nodokļus un samazināt investīcijas. Visas šīs lietas kopā Uh, krīze un uzticības zudums privātajā sektorā ir uh, radījušas nopietnu bezdarba situāciju. Un bezdarba cikliskais komponents eirozorā, mēs vienmēr to sakām, ka tas ir struktūrāli, ka ir būtiski šķēršļi eirozonā darbvietu radīšanai, un tā tas arī ir lielā mērā. Uh, Bet šeit ir arī ciklisks komponents, kas ir e, jārisina, ar kuru ir jācīnās. Tātad e, atgriešanās pie investīcijām ir ļoti svarīga, un tāpēc es ļoti bieži runāju par izaugsmē draudzīgu fiskālo konsolidāciju, bet tam būtu jāiet roku rokā ar pasākumiem, kuri uh, spēj stiprināt uzticēšanos uh, privātajā sektorā mm, un uh, ekonomikas izaugsmas izredzēs. Paldies! Thank you! Paldies! Vērniš Langens, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Jūs pirms diviem gadiem ar saviem skaidriem izteikumiem Londonā uh, vienas dienas laikā pārtraucāts par regulācijas pret valstīm. Es arī neuzdošu jautājumus par M1 vai M3, tie ir indikātori, ka trūkst uzticības un uh, ka ir konjunktūras vājums. Tas nekas vairāk nav, bet es gribēju jums pajautāt, kā jūs vērtējat atšķirīgo naudas politikas, monetārās politikas virzienu ASV un šeit. Uh, uh, Amerikas centrālā bankā palielina uh, likmes un jūs samazināt likmes un uh, veidojat iepirkuma programmas. Tad kāda būs ietekme starptautiskā mērogā šādā situācijā, kad ir uh, divas dažādas politikas? Kā jūs vērtējat šo iespējamo ietekmi? Otrakārt, vai ECB domā par to, ka varbūt ne tikai 2016. gadā, kā jūs teicāt, bet varbūt jau agrāk mainīt savu dāsno naudas politiku. Un treškārt, kā jūs šajā kontekstā vērtējat eh, to, ka eiro visu laiku ir ļoti vājš pret eh, dolāru? Eh, visu laiku samazinās šī vērtība, un ja vēl nav sasniegta šī līdzsvarotā cēna, pret dolāru, vai tas nevarētu novest pie tā, ka investori pārvietosies uz dolāra uh, telpu. Un uh, par šiem jautājumiem gribētu uzzināt jūsu viedokli, kā jūs to vērtējat, ko jūs sagaidāt. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Pirmais jautājums. Tad, kad atšķirīgas valsts, pasaules teritorijas, kā piemēram ASV un Eirozona, kas ir ļoti atšķirīgas, veido arī atšķirīgu monetāro politiku, mums no abām Atlantijas okeānas pusēm vajadzētu ar ļoti lielu uzmanību vērot, tātad uzmanīt, uzmanīties, lai mūsu lēmumu pasludināšana un komunikācija par to ne, neizraisa nevēlams kustības tirgū. Un uh, lai tam nebūtu neparedzams uh, negaidītas sekas, kas varētu. Un tiešām tā arī notika pavisam nesen, uh, ka tas rada tādus pārāvums tirgus attīstībā. Gan um, mēs, ECB un viss mūsu valsts es atvainojos, pasaules kolēģi ļoti labi apzinās, ka šie lēmumi ir jāpieņem ļoti piesardzīgi un jāskaidro sabiedrībai ļoti uzmanīgi un uh, precīzi. Un mūsu mērķis, protams, ir izvairīties no jebkādiem uh, um, tirgus pārāvumiem un uh, satricinājumiem, un līdz šim uh, izskatās, ka tas ir izdevies Jūsu otrais jautājums bija par to, kad mēs pārtrauksim šo dāsno monetāro politiku. Tātad, kad mēs būsim izpildījuši savu mandātu, proti uh, inflāciju pietuvināt diviem procentiem, zem diviem, bet tuvu diviem procentiem. Un tas arī ir galvenais, ja ne vienīgais mērķis, kas mums tagad ir. Tas ir noteikts mandātā kas ir noteikts līgumā Eiropas centrālajai bankai. Un ņemot vērā mūsu aplēses, mūsu monetārā politika būs ļoti dāsna vēl ilgu laiku. Iepriekš runāju par potenciālajiem blakus efektiem, kas varētu būt šai politikai, proti ietekmes uz stabilitāti, uh, Eh, es to apzinos, un, bet mēs tam arī ļoti lielu vērību pievēršam. Mēs negribam eh, ieslēgt pašapmierinātībā. 23. jautājums bija par eh, maiņas kursu. Centrālajai bankai ar ļoti lielu teritoriju ir vienmēr ļoti grūti komentēt par uh, Uh, maiņas likmēm, un mēs uh, kolektīvi esam izvēlējušies ļoti precīzus formulējumus, kā 7 un kā 20 paziņojumos par maiņas likmēm. Mēs šo jautājumu uzskatām par kopīgas intereses jautājumu, un uh, varbūt man nevajadzētu par to komentēt, bet atgriežoties pie jūsu pirmā jautājuma, mūsu monetārās politikas ir ļoti atšķirīgas, un tā tās saglabāsies ilgu laiku. Um, atgūšanās ekonomikā ASV turpināsies, inflācija pieaugs saskaņā ar viņu mērķiem, bet pie mums viss notiek daudz lēnāk. Paldies! Paldies! Tagad uh, Ole Ludvigsons, lūdzu. Tak par ordet. Paldies par man doto vārdu. Ļoti patīkami jūs šeit redzēt un jums uzdot jautājumus, dragie kungs. Pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par um, bezdarba līmeņa apmēra ietekmi uz naudas politiku. Es uzskatu, un manuprāt ir ārkārtīgi patīkami, ka bezdarba faktors šādā interesantā aspektā iegūs lielāku uzmanību. Mēs zinām, ka 11,5% eirozonā ir bezdarba procents, bet tā saucamais struktūrālais bezdarbs ir daudz, daudz augstāks. Vai jums šķiet, ka ECB ir iespējams inflāciju pietuvināt diviem procentiem, ja bezdarbs ir tādos astronomiskos skaitos? Vai arī otrādi, bezdarbs ir būtiski jāsamazina, lai būtu iespējams uh, adekvātā veidā panākt šos plus mīnus 2%. Un e, kā jums šķiet, cik lielā mērā bezdarba procents ietekmē uh, algu līmeni un pieprasījumu? We, um, now this is a... Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums attiecībā uz e, monetāro politiku un tās īstenošanu Uz šo jautājumu var atbildēt vismaz ar divām lietām, kas vienotru papildina. 2011. gadā inflācija bija 3%, un tagad tā ir 0,4%. Un tad mēs uzdevām sev jautājumu, kādi ir iemesli šim inflācijas kritumam. Divas trešdaļas no iemesla šim pirmajam posmam no 2011. līdz 2012. gada beigām, tur uh, iemesli bija galvenokārt naftas cena, uh, tās samazinājums un vēlāk uh, sekojošais pārtiks cenu samazinājums. Vēlāk, jā, un arī bija šis trešais iemesls, kas uh, Um, attīstījās uh, tikai 2012. gada beigās un 13. gadā, tas bija tas, ka daudzās valstīs, visās programmas valstīs, uh, relatīvais cenu pielāgojums uh, un konkurētspējas atguvums noteica to, ka cenām bija jākrīt, un tās jau bija bijušas pārāk augstas pārāk ilgu laiku, un līdz ar to arī samazinājās inflācija. Vēlāk šo ietekmi tātad uh, naftas un uh, pārtiks cenas dolāros uh, nesamazinājās ļoti spēcīgi, bet to visu papildināja šī uh, procentu likme, bāzes procentu likme, kas turpināja samazināt inflāciju. Bet tad, kas tad notika, pa to laiku strauji pieauga bezdarbs Eiropā. Un ir diezgan skaidrs, ka bezdarbs un vājais pieprasījums, kas to pavada, turpina samazināt zemu inflāciju. Bieži mums jautā, Kā var būt, ka jums ir pārvērtēta um, inflācija vairākas reizes, vairākas reizes mūsu modeļos ir pārāk augsts inflācijas procents paredzēts. Un šeit iemesls ir tas, ka visi šie modeļi balstās uz zināmiem pieņēmumiem par naftas cenu, pārtikas cenām, par uh, valūtas maiņas liknēm, un līdz ar to šie pārāk augstie novērtējumi bija atkarīgi no šīm aplēsēm, no šiem faktoriem, kas nebija precīzi. Un ja mēs atgriežamies pagātnē un raugāmies uz mūsu kļūdām, tad pavisam nesen vēl mēs būtu teikuši, ka šīs prognožu kļūdas bija balstītas uz mūsu pieņēmumu kļūdām. Vēlāk, pavisam nesen, tagad bija zināms procents, ne vairākums, tie ir apmēram 20% no mūsu kļūdām, kas eh, ir saistīts ar citiem faktoriem, un viens no tiem ir bezdarbs. Tas ir vēl viens iemesls tam, kāpēc eh, es jums piekrītu, ka bezdarbam ir loma eh, inflācijas zema līmeņa saglabāšanā. Paldies! Brains Vairs, lūdzu. Uh, thank, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, sveicu jūs atkal mūsu komitejā, dragie kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmais, vai jūs varētu precizēt par uh, ABS un cik tas ir noderīgi bankām? Jūs pareizi teicāt, ka tie ir apmēram 80% no visiem aizdevumiem, kas iet caur bankām. Uh, un bankas ir eh, arī stresa testus izturējušas, un tās ir labi kapitalizētas, bet ir tāds būtisks eh, jautājums, vai mezanīns eh, finansējumā var būt tā sauktie tracker mājokļu kredīti, vai to var iekļaut mezanīna tranšā. Uh, Un otrais jautājums, kopš mūsu pēdējās tikšanās Strasbūrā, jūs droši vien esat uh, pamanījis, ka īrijas parlaments ir izlēmis uh, veikt publisku izmeklēšanu uh, par banku sabrukumu īrijā, kas notika pirms dažiem gadiem, un, protams, šajā izmeklēšanā tiks piesaukti uh, Eh, dažādi liecinieki arī no ECB, kā ECB varētu spēlēt eh, kādu nozīmīgu lomu šādā publiskā izmeklēšanā, eh, jo Trišēkungs jūsu priekšgājies ir atteicies sniegt liecības šajā izmeklēšanā. Uh, kas tūlīt tiks izveidot īrijas parlamentā. Vai jums ir uh, viedoklis par to, ņemot vērā, ka Trišē kungs bija ierēdnis, uh, tātad amatpersona šajā laikā, un īrijas nodokļu maksātājiem būs jāmaksā miljoni banku garantijas ietveros, un ko ECB darīs, uh, lai atbalstītu šo izmeklēšanu, tad, kad tā notiks. Paldies! Paldies! Pār pirmo jautājumu. Es nezinu, vai mēs iekļausim šos eh, tā sauktos trakeru mājokļu kredītus, un es jums vēlāk varu sniegt atbildi. ABS, ko mēs pērkam, tur ir iekļauti eh, mājokļu eh, sekti kredīti. Jautājums ir, vai mēs eh, vēlamies eh, veicināt eh, mājokļu kredinēšanas burbuli. Nu, ne obligāti, jo vienkārši atbrīvot bankas no šiem vērtspapīriem nenozīmēs, ka viņi aizpildīs savas bilances ar tādiem pašiem aizdevumiem no finanšu sektoru. Uh, nav tieši šāda loģika tur. Par otro punktu mm, es nevaru jums atbildēt, mēs noteikti par to padomāsim, mums tas būs jāapspriež vēl ECB padomē, to neesam vēl apsprieduši. Un tad kāds ir jūsu par trišēkunga nostāju? Viņš ir taču valsts ierēdnis. Um, kāda ir jūsu nostāja par viņu nostāju un uzvedību? Atbilde. Es uh, nevaru teikt, ka tā būtu mana nostāja, te vajadzīga valdes nostāja, mēs par to vēl diskutēsim. Tā kā nākamajā mūsu tikšanās reizē es uh, labāk varēšu atbildēt. Uh, Bajiekungs, paldies priekšstādātāji! trīs jautājumi eh, Drāgi kungam. Jūsu runā, Džeksonholā, jūs runājāt par stratēģiju, ar ko veicināt nodarbinātību, saskaņot pieprasījumu un piedāvājumu. Ar to viss ir diezgan skaidrs. Jūs runājat arī par eh, struktūrālajām reformām, kas ir nepieciešamas. Varbūt jūs varētu eh, parunāt, kā izskatīsies pieprasījuma politika Jūs runājāt par uh, manevrēšanas iespējām, vai, piemēram, uh, Vācijā varētu uh, šeit mazināt spiedienu uz ieņēmumiem, palielinot algas. Um, es gribētu zināt, kādi ir jūsu konkrētie priekšlikumi un vai ir tādi katrai valstī. Nākamais jautājums par to, ko teica kolēģi Moska par valsts investīcijām. Jūs teicāt, ka valstīs uh, vajadzētu palināt nodokļus un samazināt valsts izdevumus. Vai tas tā notiek uh, saskaņā ar statistiku? Ja mēs ielūkojamies precīzāk Eirostat datos, tad mēs redzam, ka drīzāk runa ir par reko, rekapitalizāciju, bet uh, šie noteikumi um, neņem vērā izmaksātās prēmijas. Beļģijā, piemēram, valsts investīcijas vietējā līmenī ir 50% no Beļģijas investīcijām, bet tikai 7% no valsts parādiem. Un, ja mēs runājam par 300 miljārdiem eiro valsts investīcijās, ja mēs vēlamies, lai šis eh, plāns tiešām funkcionētu un būtu uh, iedarbīgs, uh, Bet kādā veidā vajadzētu panākt, lai valstis un pašvaldības funkcionētu uh, un investētu rūpniecībā? Un vēl viens tehniskāks jautājums uh, par 2016. Uh, gada termiņu saskaņā ar Berlīnas noteikumiem. Un zemāka riska kreditoriem. Tad vai jūs domājat, ka uh, tas uh, palīdzēs uh, nodrošināt arī tādus trauslākus, augstāka riska vērtspapīrus? Uh, indeed, uh, in... Atbilde. Runāt par monetāro politiku lai tā sasniegtu savu mērķi, proti paaugstinātu inflāciju līdz aptuveni 2% līmenim. At pašlaik, protams, ar pašu monetāro politiku vien nepietiek. Būs vajadzīgi citi pasākumi un citas politikas. Es par to jau eh, runāju eh, manā iepriekšējā runā. Mums ir jāizvirza jaunas budžeta prioritātes, jāpalielina investīcijas, un mums, protams, šeit jāizšķiras starp tām valstīm, kam ir uh, fiskālās manevrēšanas iespējas, un tādām valstīm, kur nav šādu manevrēšanas spēju. Eiropa padome sagatavoja valstu rekomendācijas, un bija konkrēti politikas ieteikumi. Tās valstis, kam nav manevrēšanas iespējas, būs spiestas noteikt jaunās prioritātes savā budžetā, lai stimulētu produktīvās investīcijas. Te pašā laikā vajadzētu samazināt izdevumus, kas nav efektīvi, un eh, jāpiestrādā pie nodokļu sistēmas. Par uh, eh, sasaisti starp investīcijām un valsts parādu. Es neesmu droši, vai 16. vai 15. Gan, uh, gadā stāsies spēkā uh, banku uh, uh, sanācijas un restruktūrizācijas regula. Tad mums būs šie konkrētie saistošie noteikumi, un tirgū to vajadzēs ņemt vērā. Es domāju, ka Eh, tas notiks eh, samērā mierīgi. Mēs negaidām nekādu paniku tirgu ieviešot šos jaunos noteikumus. Paldies! Pēdējais runātājs Georgios Kristos. Paldies! Es gribētu pateikties draugi kungam. Uh, Uh, par piedalīšanos šajā diskusijā. Man ir divi jautājumi. Vispirms par situāciju Grieķijā, un tad būs jautājums par uh, Eiropas interesēm. Grieķijas valdība uzskata, ka nav vai, uh, vajadzīga, šī, vajadzīga šī jaunā pakete. Mēs tam gatavi uh, sekot īrijas un Portugāles pēdās un savas uh, finansiālās vajadzības apmierināt starptiskajā tirgū. Man šķiet, ka jūs, lasot presi, uh, tomēr dotu priekšroku jaunajai paketei, atbalsta paketei, kas ļautu ciešāk kontrolēt politiku, kas tiek īstenota Grieķijā. Jūs pieprasāt lielākas uh, politiskās garantijas no Grieķijas, la, jūs vēlaties, lai Grieķijas banku sektors lielāku likviditāti piešķirtu uh, ekonomikai. Un tad par Eiropas interesēm. Vai pastāv vienotība starp ECB eh, e un Eirozonas valdībām attiecībā uz inflācijas um, likmi? Uh, vai ir vienotība attiecībā uz eiro uh, maiņas kursu un risku, kas ir saistīts ar um, abēs obligācijām? Jūs teicāt, ka jūs sagaidāt politiskās uh, nesaskaņas. Tas varētu taču mazināt arī politikas ietekmību. Thank you. Liels paldies. Visu pirms es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Grieķijā un arī visās citās valstīs uh, nenotiek sarunas starp centrālo banku un valdībām. Mums ir savs mandāts. Un valdībām ir katrai savs mandāts. Monetārā politika. Nu, nevar būt uh, uh, tāds kā uh, tirgošanās rezultāts. Reizēm mēs sakām, ka mēs mazinām uh, stimulus veikt struktūras reformas. Tā tiek apgalvots, bet te jūs piemirsat, ka mums ir ļoti skaidrs mandāts. Monetārā politika nekādā veidā neaizvieto struktūrālās reformas. Valdībām tās ir jāveic, un mani pārsteidz tas fakts, ka valdības um, apgalvo, ka tas reaģē uz uh, procentu likmju maiņu Tātad pēkšņi mainās procentu likmes un lūk, kā pēc eh, brīnum noienas mājiena ir miljoniem bezdarbnieku. Vai tad tiešām tā ir? Es domāju, ka valdībām ir eh, citi faktori, kas eh, ietekmē to darbību, nevis procentu likme. Tā kā es domāju, ka šeit uh, nav runas par ECB e ietekmi. Tad otrkārt, mēs atzīstam, mūsu valde atzīst, ka Grieķija ir panākusi ļoti labus rezultātus, ir veikti vairāki politikas pasākumi uh, finanšu nozarē, struktūras reformas ir veiktas, budžeta jomā ir labas pārmaiņas, to mēs visu pieņemam zināšanai. Un ne tikai mēs, arī tirgus to ir pamanījis. Un tāpēc Grieķijai tagad ir iespējas tirgū uh, iegūt uh, finansējumu par uh, ļoti labiem nosacījumiem. Bet tas saglabāsies tikai tad, ja Grieķija turpinās struktūrālās reformas un veiks visas tās reformas, kas ir ieplānotas un paredzētas pašreizējā programmā pašreizējā tirgu situācija ne tikai Grieķijai, bet arī visām citām valstīm nav stabila. Tā ir diezgan trausla un nevar paļauties, ka tā nemainīties. Mums vajadzētu tagad izmantot šo klusuma brīdi, lai turpinātu reformas ar jaunu sparu. Un tad jūs runājāt par šīm nesaskaņām. Runa nav par šīm problēmām vai nesaskaņām Runa jau nav par to, ka būtu kaut kāda tirgošanās starp mums un valdībām. Nē, mums ir skaidrs mandāts. Katrai valdībai ir uh, sava darba kārtība un savs mandāts, un katrs darbojas atbilstoši tam. Es uh, tikai atgādināšu, ko es teicu sākumā. Obligāciju uzpirkšanas programmas nozīmē pārēju no monetārās politikas satvara kas paredzēja pasīvu kredītu piedāvāšanu, mēs pārējām tagad uz aktīvāku uh, centrālās bankas politiku. Liels paldies! Paldies priekšstādājiem Dragi! Šī bija ļoti uh, ražīga diskusija. Nākamais dialogs notiks 17. novembrī. Domāju, ka mēs varam vēlreiz pateikties draugi kungam un gaidīsim viņu mūsu nākamajā tikšanās reizē. devo parlare? Aspetta, lo sa. Um, excuse me. Can I ask you? Colleagues, please. Kolēģi, lūdzu apsēdieties. Yeah. Please. Let me first. Uh... Ļaujiet man vispirms sirsnīgi sveikt uh, komisāru Barnjē uh, uz šo viedokļu apmaiņu. Es gribētu vispirms um, jums pateikties par uh, jūsu apņēmībo rīcību, lai padarītu noturīgāku Eiropas finanšu sektoru un lai mums palīdzētu veidot banku savienību. Šī komiteja, mans priekšgājējs, uh, cieši ar jums sadarbojās un, manuprāt, uh, droši vien šī būs jūsu pēdējā uzstāšanās kā komisāram šajā komitejā, un tāpēc būtu svarīgi jums patiešām pateikties par jūsu paveikto darbu un lielisko sadarbību, kas mums bija šajā sasaukumā. As, uh, as uh, announced kā jau jums tas tika paziņots, ekonu komiteja gribētu uzklausīt jūsu teikto par deleģētajiem aktiem un ieviešanas pasākumiem, kas ir saistīti ar banku atvesļošanas un noregulējuma direktīvas uh, ieviešanu un vienoto noregulējuma mehānismu un citu dokumentu īstenošanu. Un uh, mēs gribētu arī izskatīt un apspriest uh, citus uh, deleģētos aktus, kuru komisija ir paredzējusi pieņemt par likviditāti, par uh, svīras efektu, par uh, maksātspēju divi, un tāpēc mums ir liels prieks, ka jūs esat gatavs uh, iz, uzstāties mūsu komitejā par šo deleģēto aktu, un mēs, uh, protams, ceram, ka jūs plašāk šo tēmu loku skarsiet, bet vispārīgi runājot, eh, ir ļoti svarīgi, ka jūs esat ieradies, lai runātu par eh, plašu jautājumu loku, bet arī, lai piedalītos mūsu pirmajā eh, publiskajā diskusijā par deleģētajiem aktiem. Mēs šādu uh, Uh, darbkārtības punktu esam ieviesuši savās komiteju darbkārtībās, jo mēs gribējām uh, uzsvērt mūsu lomu šajā svarīgajā procedūrā, proti deleģēto aktu skatīšanā. Bet šī ir viedokļa apmaiņa ar jums, un mums būs iespēja kā komitejai atgriezties pie deleģēto aktu apspriešanas rīt, ja tas eh, būs nepieciešams un ja tā lems koordinātori. Tāpēc sāksim tagad šo viedokļu apmaiņu. Kā jūs zināt, procedūra būs tāda, ka komisārs Barņē vispirms izteiksies apmēram desmit minūtes, un tad uh, būs piecu minūšu jautājumu un atbilžu kārtas. Lūdzu, Barņiekungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Labdien visiem klātesošajiem! Visu pirms jāsaka, dāmas un kungi, godējumie deputāti, šī tiešām laikam ir pēdējā reize, kad es piedalos diskusijā jūsu komitejā šādā plašā konfigurācijā. Es ļoti priecājos par jūsu vārdiem, par jūsu aplodismentiem. Es domāju, ka tas vērs jau ne tikai uh, man, bet visam kabinetam, kas strādāja. Es uh, domāju, ka sadarbība ir bijusi lieliska. Mēs uh, vienmēr labi esam sadarbojušies ar jūsu komiteju, varbūt ar deputātiem, kas šodien vairs nemaz nav klāt. Bija arī cits priekšsēdētājs, bet Es uh, labi atceros visus referentus, ēnu referentus, koordinatorus. Es nevaru tagad nosaukt visus vārdus, bet es gribētu pateikties arī jūsu asistentiem, kas padara sagatavošanās darbus aiz kulisēm. Paldies arī uh, komitejas un parlamenta darbiniekiem. Paldies arī uh, komisijas uh, darbiniekiem. Uh, Paldies visiem, kas strādā Adolfo Barbēra del Rosālu vadībā. Pirmo reizi es jūs satiku 13. janvārī 2010. gadā. Pat mēs uh, toreiz eh, piedzīvojām krīzi, eirozona uh, bija gatava eksplodēt un vajadzēja noteikt kaut kādu ceļa karti. Uh, Bet eh, mans galvenais eh, uzdevums bija, mans mērķis bija panākt, kā neviens tirgus, neviens spēlētais tirgu, nekāds produkts un nekāda teritorija eh, neizsprūktu sveikā un nebū, nevarētu izvairīties no saprātīga regulējuma. Mēs daudz tam paveikuši šajos pēdējos gados. Protams, šis mērķis nav vēl pilnībā sasniegts. Bet katrā gadījumā uh, finanšu nozares regulējums, kas ir uh, radīta pēc krīzes, tagad ir daudz reālāka, daudz efektīvāka nekā iepriekš. Bet katrā gadījumā krīze vēl nav noslēgusies. Tā varbūt nav tik sāsināta, bet finanšu krīzei sekoja ekonomiskā un sociālā krīze, un Eiropas Savienības valstīs vēl jūtamas tās sēkas. Tā kā šodien es gribētu aicināt jūs turpināt darbu. Jums, kā likumdevējiem, ir trīs galvenie uzdevumi. Jums būs jāstrādā ar jauno komisiju un ar padomi, lai šos trīs uzdevumus īstenotu. Pirmais ir uzraudzīt, kā komisija, kopā ar komisiju par to, ka pieņemtie likumdošanas akti tiešām tiek īstenoti. 175 pasākumi jāpieņem komisijai 2015. gadā. Un eh, te es vēl neskaitu 120 uh, eh, aktus, kuriem vēl nav eh, paredzēts konkrēts pieņemšanas termiņš. Šie teksti ir ļoti svarīgi. Tie nav tikai kaut kādi mazsvarīgi pasākumi, tie ir praktiski nosacījumi, kas ir nepieciešami, lai īstenotu reformas. Mēs zinām, ka parlaments eh, ļoti uzmanīgi seko tam, kas notiek ar deleģētajiem tiesību aktiem un īstenošanas pasākumiem. Esmu pārliecināts, ka komisija arī darīs visu iespējamo, lai parlamenta darbu atvieglotu, uh, sagatavojot šos pasākumus otrajā līmenī caurskatāmā veidā un iesaistot parlamenta ekspertus visā uh, darbības uh, garumā. Tas ir ļoti svarīgi. Parlamentam, uh, protams, ir uh, jāizskata visi komisijas dokumenti, kas tiek nodoti parlamentam, parlamenta eh, sekretariāta pārstāvis, tad jūsu komitejas pārstāvis varēja piedalīties arī tehniskajās sanāksmēs dalību valstīs, iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts eh, ņem vērā jūsu komitejas darbus un darbu progresu, un arī mans dienests vienmēr ir gatavs ar jums sadarboties. Es tiešām rēķinos ar jūsu turpmāko sadarbību, eh, pabeidzot šo vienoto noteikumu rokas grāmatu. Septembris un oktobris būs ļoti svarīgi mēneši, jo komisijai ir paredzēts pieņemt deleģētos aktus par trīs uh, svarīgākajām iniciatīvām, um, kas tika sagatavotas iepriekšējā pilnvaru uh, periodā. Kapitāla prasību uh, direktīva paredzēts to pieņemt oktobra sākumā, un te ir skaidri detalizēti noteikumi par īstermiņa likviditātes prasībām. Mēs, protams, ņemsim vērā arī bāzeles noteikumus, uh, lai uh, atvieglotu reālās ekonomikas finansējumu. Mēs, piemēram, paredzam šeit augstas kvalitātes uh, vērtspapīru izdošanu, uh, mēs eh, nosakām labvēlīgus noteikumus eh, hipotēku kredītam un MVU kreditēšanai, kā arī patēriņu kredītiem. Mēs vēlamies saskaņot šos noteikumus ar aktīvu iepirkuma politiku, eh, ko īsteno Centrālā banka. Otra iniciatīva ir kredītspējas uh, iniciatīva, Oktobra sākumā mēs prezentēsim deleģēto aktu, kas ņem vērā arī parlamenta prasības attiecībā uz uh, noteikumu piemērošanu MVU, uh, arī uh, uz noteikumu piemērošanu uh, apdrošināšanu sabiedrībām. Un visbeidzot, komisija drīzumā pieņems arī aktus uh, par to, kā tiek aprēķināts banku ieguldījums uh, banku noregulējuma fondos. Mēs vēlamies uh, līdzsvarotu risinājumu un pienākumu visām bankām iemaksāt uh, piemērota summa šajos fondos, lai mazinātu administratīvo slogu um, mazajiem finanšu uzņēmumiem. Mēs to īstenosim, realizējot uh, tādu iemaksu sistēmu, kas eh, paredz sešas eh, mazo banku kategorijas, kas maksās, eh, kas veiks šos maksājumus atbilstoši savam izmēram. Tātad mēs vēlamies arī panākt, ka šīs, ka viena banka maksā būtībā divas reizes, lai nemaksā divas reizes, izveidojot vienu fondu mātes uzņēmumam un vienu fondu uh, Uh, filiālei. Protams, uh, mēs zinām, ka uh, pašlaik riska um, šī māža um, ir samērā ierobežota starp 0,8 un 1,5, bet dažās dalību valstīs ir uzskats, ka vajadzētu šo riska likmi paturēt vēl mazāku. Es domāju, ka mēs varēsim rast labu kompromisu, un mēs eh, gaidām arī komentārus no dalību valstu ekspertiem. Eh, mēs esam eh, informēti arī par jūsu prasībām. Es domāju, ka mēs varam rēķināties ar jūsu atbalstu un ka šie deleģētie akti tiks publiskoti un varēs tikt piemēroti sāk, sākot ar nākamā gada janvāri kad eh, pati direktīva stāsies spēkā. Mēs darīsim visu, lai prezentētu šos eh, divus deleģētos aktus vienlaicīgi. Un uh, arī SRM regulējums stāsies spēkā novembra sākumā. Tātad mums jāizteno uh, likumdošana, kas jau ir pieņemta. Otrais mūsu uzdevums ir turpināt darbu, nezaudējot laiku, pie pamatreformām, kas mums ir nepieciešamas. At šīs reformas jau ir publiskotas, un likumdošanas process ir jau sācies gan parlamentā, gan padomē. At, piemēram, mēs runājām par atsaucas indikātoru regulējumu. Mēs zinām, ka ir bijuši manipulācijas gadījumi, tie ir absolūti nepieņemami, jo tie smagi ietekmē miljoniem uh, kredīta ņemēju visā Eiropā. Otrā komisijas prioritāte, kas skar arī jūsu komiteju, ir banku struktūrālās reformas, jo mēs nevēlamies, lai būtu bankas, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu, uh, proti bankas, kuras vajadzētu glābt uh, valstīm ciešot lielos zaudējumus. Pēc Leikanena ziņojuma mums bija jauni priekšlikumi, un es uzskatu, ka šī reforma ir tas stūrakmens, kas turēs visu darbu, kas ir paveikts kopš 2010. gada pie banku nozares regulējuma. Trešais svarīgais komisijas dosie ir ēnu banku, ja paralēlo banku sistēmu regulējums. Mums ir jāizmanto krīzes laikā gūtās mācības. Mēs vēlamies, lai risks netiktu paslēpts no uzraudzītājiem. Un strādājot uh, pie šīs paralēlās banku sistēmas. Mēs, protams, pievēršamies arī alternatīviem finansēšanas avotiem. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un mēs vēlamies paredzēt arī zināmu lomu MVU īstermiņa finansējumam un arī pašvaldību finansējumam. Vēl viens aspekts, ko es gribētu pieminēt, ir izaugsmes ekonomika. Proti mēs vēlamies veicināt investīcijas, jo īpaši ilgtermiņa investīcijas. Ir nepieciešams uh, panākt, uh, lai aktīvi būtu likvidāki, nepieciešami infrastruktūras projekti, uh, nekustamā īpašuma projekti. Uh, šādi fondi ļautu vieglāk piekļūt eh, kapitālam un finansējumam visur Eiropā. Tas uzturētu mūsu ekonomiku. Vēl vajadzētu domāt arī par eh, maksājumu paketi. Proti eh, jāpa, jāpanāk, lai tiešsaistes maksājumi būtu drošāki, jāsamazina arī maksājumu izmaksas un jāiznīcina barjeras starp um, dalību valstu maksājumu sistēmām, mazinot komisijas maksas un um, transakciju platformas, padarot vienkāršākas. Lūk, mums vajadzēs strādāt ļoti daudz īstermiņā, jo mēs zinām, ka finanšu tirgos ir daudz spēlētāju, kas ir ļoti aktīvi. Tirgus vienmēr būs ātrāks par uh, likumdevējiem. Tas ir ļoti nopietns izaicinājums. Un tāpēc jums vajadzēs arī turpmāk būt ļoti modriem. Nepieciešams uh, attiecībā uz uh, uh maksājumu pakalpojumiem lūkoties, uh, kas notiek Eiropā, uh, vairāk un vairāk cilvēki izmanto uh, mobilos telefonus vai internetu, lai veiktu maksājumus, un reizēm viņiem šķiet, ka nav vairs eh, nekādu šķēršļu Eiropas Savienībā, ka joprojām, eh, bet joprojām nav panākts pilnīgi eh, vienots iekš, tirgus. Nepieciešams paveikt vēl ļoti daudz īstenojot šos noteikumus par maksām pakalpojumiem, mums ir jālikvidē visi balti plankumi, jāpanāk politiskā vienošanās. Piemēram, mēs zinām, ka pasākumi, kas ir paredzēti, lai uzlabotu piekļuvi tīrgumu, Piemēram, eh, rotācija tagad tiek pagarināta no 6 līdz 10 gadiem, eh, bet šādi pasākumi ir jāpapildina ar labāku uzraudzību. Un pirmā direktīva, par ko balsoja mana eh, komisija, bija AFM direktīva. Tagad mums ir banku uzraudzības iestāde un Mums uh, jāpanāk, lai uh, mūsu partneri pieņem tekstus ar uh, līdzīgu efektu, piemēram, regulējums uh, par uh, uh, riska kapitāla fondiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums īpaši pašlaik, kad likviditāte ir atjaunojusies. Bet jomās, kur vēl trūkst regulējuma, likumdošana būs jāpielāgo. Uh, Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs uh, paredzēt arī pārējais periodus un pārskatīšanas klauzulas ciešā sadarbībā ar parlamentu. Mēs nedrīkstam arī vilcināties un neizmantot šīs klauzulas vajadzības gadījumā. Protams, uh, būs arī uh, jaunas iniciatīvas jaunajai komisijai uzsākot darbību. Mums uh, vajadzēs arī uh, novērst jaunās krīzes uh, finanšu iestādēs, kas nav bankas. Katrā gadījumā mums vajadzēs domāt par pamat problēmām, rīkoties uh, vajadzēs ātri, jāpareic arī sankcijas, piemēram, sodus, naudas sodus tiem, kas uh, neievēros Uh, šo likumdošanu, kuras mērķis ir panākt stabilitāti Eiropas finanšu tirgū. Mums visiem kopā vajadzēs uh, rūpēties par to, lai Eiropa ieņemtu izdevīgu pozīciju attiecībā uz grāmatvedības standartiem. Es jau vairākus gadus esmu pie tā strādājis. Pirms manis komisija pie tā ir strādājusi, bet mēs joprojām neesam panākuši risinājumu, kas būtu pilnībā saskanīgs ar starptiskajiem standartiem. Bet mēs redzam, ka ličinējie standarti arī nesasniedz deklarētos mērķus, to mēs redzam ASV. Katrā gadījumā mums būs vēl jāstrādā pie standārtu saskaņošanas. Mēs daudz esam paveikuši. Uh, pagājušajos gados. Mēs esam paveikuši lielisku reformu, to var pat saukt par revolucionāru. Un mēs spēlējam arī parauku lomu starptautiskajā uh, arēnā. Pēdējais uh, aspekts, ko es gribētu pieminēt savā uzrunā, ir attiecības ar trešajām valstīm. Vajadzētu rīkoties saprātīgi, nedrīkstam būt naivi. Es eh, runāt par trešajām valstīm, domāju, protams, par ASV, bet arī par citām valstīm. Mēs nevaram vienkārši tā cerēt, ka šīs valstis pieņems likumdošanas normas, kas būtu ekvivalentas mūsējām. Mums vajadzētu vispirms pašiem rūpēties par reformu veikšanu, otrkārt G20 uh, ietveros aktīvi jāsadarbojas ar mūsu partneriem, un treškārt mums jābūt vienotiem un arī stingriem divpusējās diskusijās, jāizmanto visi mums pieejami līdzekļi, tai, uh, tai skaitā mums ir uh, jāpiespiež uh, šie ekvalences lēmumi Un visbeidzot, mēs nedrīkstam neizmantot tās iespējas, kas pašlaik mums pavēras sakarā ar TTIP. Mums vajadzētu panākt sadarbības uh, ietvaru ar ASV, kas būtu uh, atbildīgāks un caurskatāmāks. Mēs redzam uh, neformālajos dialogos, kādi pašlaik ir ierobežojumi tā kā mums nepieciešams tagad pievērsties trīs galvenajiem uzdevumiem, un es esmu pārliecināts, ka jūs uh, to sasniegšanā spēlēsiet uh, svarīgu lomu. Man bija liels prieks sadarboties ar jūsu komiteju, un es gribētu vēlreiz jums par sadarbību pateikties. Thank you. Really. Liels paldies! komisāra kungs, par šo ievadrunu. Tagad eh, vārds eh, debatēm, deputātiem, un mūsu pirmais runātājs ir Markus Fērbērs, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, komisāra kungs. Un gribu pievienoties pateicības vārdiem eh, par jūsu darbu. Tas tiešām ir zīmīgi ka um, tas, ko līdz šim darīja viens komisārs, būs uh, sadalīts uz četriem portfaļiem. Ja es paraugos uz jaunās komisijas uh, uzdevumu sadalījumu, tad tas runā par labu tam cilvēkam, kas līdz šim visus šos pienākumus pildīja. Mēs tagad ļoti nopietni sekojam. Uh, Vai tas, ko mēs, par ko mēs vienojāmies par likumdošanu šajā sasaukumā, lai tas otrajā līmenī būs uh, jāsako tam līdzi, un šeit ir eh, runa par aktuālajām lietām, kas eh, nedrīkst palikt tikai uz galda, bet tās būs jāatrisina jums pašam pirms, eh, tad varbūt 1. novembrī būs jauna komisija, kas sāks darbu. Un tas noteikti ir galvenais jautājums, proti, kāda ir situācija ar Banku Savienību un SSM un banku uzraudzības mehānismu. Mēs kā parlaments vienmēr esam ļoti pievērsušies tam, uh, ka riska komponents ir būtiski jāizvērtē. Līdzinējos priekšlikumos mēs nebijām gluži apmierināti, maigi sakot, ja riskam ir jābūt nodrošinātam, tad uh, jāņem vērā tie, kas uh, rada lielāku risku, un te ir arī vesela virkne punktu, kuru uh, kurus vēlamies atrisināt eh, detalizēti, negribu par visām detaļām, bet jūs zināt, par ko ir runa. Jums ir bijušas sarunas un ir vēstuļu apmaiņa bijuši ar uh, dienestiem. Un šomēnes vai oktobra sākumā mēs vēl gribētu sagaidīt konkrētu komisijas priekšlikumu, lai varam tuvināt mūsu pozīcijas. Un mums ir jāraida signāls, ka riski vienmēr ir jāņem vērā, novērtējot atvesinātajos um, finanšu instrumentos šīs iemaksas un uh, runājot par risku samazināšanu, par atvesinātiem finanšu instrumentiem, tur neesam īpaši apmierināti un jādomā arī par to, kā sistēmas var uh, veikt pašstabilizāciju. Mums ir uh, Eh, jāņem vērā arī risku samazinājumu un tā pieeja, ko jūs esat izvēlējušies ar fiksēto uh, ieguldījumu mazajām bankām, tas ir pareizais virziens un cerams, ka turpmākajās dienās vai nedēļās uh, tad sagaidīsim jūsu dienestu jaunu priekšlikumu un cerams, ka varēsim tad arī par to vienoties. Paldies! Yes. Oh. Vārds jums, Barņēkungs. Jūs varat atbildēt 5 minūtes. Tā mēs esam paredzējuši. Nē, es esmu gatavs uh, atbildēt uz šo jautājumu par riska faktoriem, bet uh, citi deputāti varētu runāt par tiem pašiem tematiem, un lai būtu vienkāršāk diskusija, man liekas, ka būtu labāk. Jā, Šajā gadījumā dotu vārdu Elīzai Ferērai, lūdzu. Um, merci bien, monsieur le commissaire. Paldies, komisār kungs. Paldies, ka esat atkal ieradies pie mums. Bet galvenokārt paldies par uh, neticamo darbu, ko jums ir izdevies paveikt ar, uh, protams, ar jūsu komandu, kas vienmēr ir bijuši pieejami, ļoti efektīvi strādājuši Un šobrīd mēs uh, esam ļoti sarežģītā situācijā Eirozonā, bet mums ir tomēr izdevies paveikt nopietnu darbu kopā. Un paldies, ka jūs uh, uz pēdējo sanāksmi uh, paņēmāt līdzi tos tematus, kas jums ir ļoti svarīgi un kas ir arī kā ieteikumi jūsu pēcnācējiem, pēc, eh, tātad sekotājiem, kas būs svarīgi arī mūsu darbā. Katrā ziņā man ir daži jautājumi, par kuriem gribētu dzirdēt jūsu viedokli un jūsu ieteikumus. Pirmkārt, par banku savienību. Tur esam tiešām spēruši lielu soli uz priekšu, kas nebija paredzams. Uh, Pirms trījiem, četriem gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka kādu dienu mēs līdz tam nonāksim. Katrā ziņā vissarežģītākā darba daļa ir paveikta, bet ir viens elements, kas pazuda no scenārija, un es gribēju uh, uzdot jums jau jautājumu par šo kopējo noguldījumu garantiju, jo kādreiz bija trīs elementi - uzraudzība, noregulējums un kopīgā noguldījuma garantija. Es sapratu, ka bija zināma fāžu secība, bet es nesapratu, ka šī pēdējā gandrīz tagad ir pazudusi no politikas darbkārtības, un tāpēc uh, gribēju pajautāt, vai jums tā arī šķiet, jo jūs to neminējāt. Uh, Par noregulējumu mehānismu, protams, ka ir visi šie darbi, kas tagad tiek pabeigti ar jūsu dienestiem un ar padomi par delģētiem tiesību aktiem, bet es gribētu uzklausīt jūs, jūsu viedokli par starpvaldību vienošanos, vai tur kaut kas kustās uz priekšu, vai ir kāds darba grafiks attiecībā uz ratifikāciju jo ar šo starpvaldību vienošanos ir paredzēts veikt uh, iemeksu nodošanu uh, tātad no dalību valstu koferiem uz uh, centrālo koferi, ja tā var teikt. Un man ir bail, ka mēs aizmirstam ļoti nopietno solījumu, kas tika arī ļoti formāli dots no padomas puses, proti censties rast eh, kredītlīniju noregulējumu fondam, kas tam varētu eh, dot lielāku svāru un spēku, tad, kad tas sāks darboties, un kas palīdzēs tam efektīvi darboties astoņu gadu periodā. Un pēdējais temats, ko kolēģis Ferbers un uh, citi šobrīd apspriežam, protams, uh, šeit eh, centrālā problēma ir tāda, ka parlamentam bija bāžas eh, pirmā līmeņa likumdošanā, vai tas ir saglabāts arī detaļās. Un šie riska faktori tiešām ir visbūtiskākie faktori šajā kontekstā. Es negribu iedziļināties detaļās, tās jums ir zināmas, ja jūs mūs varētu uh, informēt par jaunāko informāciju šajos tematos. Tas tiešām varētu mums noderēt, gatavojot tikšanās ar jūsu dienestu pārstāvjiem. Paldies un apsveicu. E... Paldies, Elīza. Johansson Overvelks. Paldies! Paldies eh, Barņē kungam un paldies par jūsu veikumu! Man ir divi jautājumi, un abi ir saistīti ar to ieguldījumu, kas būtu jādara bankām. Pirmais jautājums. Ko komisija darīs, lai nodrošinātu, lai tās eh, eiro bankas, eh, kuras kvalificējas kā mazās bankas un kurām ir līdzīgs risku, ka, ka divas šādas bankas ar vienādu riska profilu nemaksās eh, dažādas kontribūcijas tikai tāpēc, ka vienā bankā uh, viena banka atrodas valstī, kurā jau ir deficīta procedūra piemērota, un kamēr otra banka atrodas valstī, kurā nav šī procedūra. Un otrs jautājums, cik lielu smagumu jūsu kalkulācijas modelis sniegs tam, kā šī banka ietekmē ekonomiku konkrētajā valstī, respektīvi, kurai valstī pieder banka? Kā jūs nodrošināsiet vienādas spēles noteikumus, lai vienāda izmēra un vienāda riska profila bankas maksātu vienu un to pašu kontribūciju, tātad viena banka atrodas Eirozonā, otra ne. Paldies, turpina prieksēdētājs Nils Torvalds no Alda grupas. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies komisāram Barņē kungam, un paldies par jūsu ievadvārdiem. Tajā jūs runājāt par vienotu noteikumu kopumu. Un es patiesībā turpināšu tādā pašā garā, kā tikko uzdeva mans iepriekšējais kolēģis. Mans jautājums ir saistīts ar par banku nodavām. Šobrīd eh, valsts valstis sniedz eh, atvieglojums banku nodevām. Un kaut arī tas eh, izklausās dīvaini, parasti mēs runājam par to, lai mēs eh, nepārliktu banku problēmas uz nodokļu maksātāju pleciem, un tomēr ir tādas valsts, kuras to dara. Un vismaz Beļģijā, Francijā un Zviedrijā tā tas notiek. Es nedomāju, ka doma bija tāda, lai bankas tiešām savu atbildību nodevu ziņā caur valstu uzliktu nodokļu maksātājiem, un kā tas izkropļo konkurences starp bankām. Tātad eh, es vēlētos jums pajautāt, vai jums vai komisijai ir kādi plāni, ko šādā jomā darīt? Somebody, commission... Kāds man pārtrauc. Tātad vai komisijai ir kas plānots, lai harmonizētu noteikums šajā jomā, proti, lai nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikums visiem, jo mēs kā politiķi vienmēr iestājamies par to, ka ir jānodrošina vienāda spēles noteikumi visiem, kaut arī, protams, būs tādi, kuri to nevēlēsies. Paldies, un tagad eh, goe demasīkungs. Lūdzu. Uh, Suniks. Paldies, Barņē kungs. Vispirms no manas puses novēlu visu to labāko uh, jūsu turmākajā darbā pēc tam, kad pārtrauksiet darbu komisijā. Savas runas sākumā jūs teicāt, ka regulējums ir kļuvis efektīvāks uh, attiecībā uz finanšu tirgu. Tad man jādomā par Financial Times Mārtina Vulfa rakstu, kas atgādījāja, ka uh, Dot Franka likums eh, bija vairāk kā 800 lapuses, salīdzinot ar kādu citu eh, regulējumu, kas bija tikai 30 lapuses, un es nezinu, cik daudz lapus bija Eiropas Savienības regulējumam, bet es eh, šaubos, ka tas ir efektīvs regulējums. Un es arī ļoti skeptiski raugos uz to, ka tagad kāds Londonas Citīs bijušais lobists ir saņēmis Uh, uzraudzības amatu. Um, es domāju, ka šī problēma ar tām bankām, kas ir pārāk liels, lai uh, bankrotētu, vēl nav atrisināta. Un uh, Banku Savienība joprojām nav pietiekama efektīva, lai pasargātu nodokļu maksātājus no atbildēšanas. Un es tiešām esmu ļoti pesimistiski noskaņots, jo uh, 55 miljonu eiro noregulējuma fonds nevar turēt šos solījumus, kas ir doti nodokļu maksātājiem. Bet gribētu jums uzdot konkrēts jautājums. Pirmkārt, gribētu uzzināt, vai jūsu vērtējumā šīs refinansējuma um, um, priekšrocības joprojām ir šīm lielajām bankām, kas ir pārāk lielas, uh, lai bankrotētu, vai tiešām tas ir samazinājies kopš komisija veids konkrēts pasākums, vai koncentrācija banka sektorā nav tiecāk pieaugusi. Otrkārt, es gribētu uzzināt, vai jūs uzskatāt, ka noregulējuma fondi ietvaros. Um, piemēram, Vācijas špārkas gadījumā ir ņemta šī piedarība vērā, un treškārt jūs pieminējāt TTIP, vai ir tā, ka Eiropas komisija cenšas eh, pašu kapitāla prasības ārvalstu banku um, eh, filiālēm Eiropā um, vājināt. Thank you. No. Paldies. Tagad uh, Filips Lamberts no Zaļajiem lūdzu. Paldies. Vispirms es gribētu pateikt, ka uh, Es piekrītu Fabio de Masī argumentiem, bet, Barņēkungs, jūs esat īpašs gadījums, jo jūs uh, nākat no pēdējās īstās monarhijas Eiropas Savienībā, un tomēr jūs uh, pierādījāt, ka jums patīk tādas parlamentāras lietas, un par to gribu jums pateikties, ka par to, ko jūs teicāt, un ka jūs uh, tiešām novērtēt eh, parlamentu, tā nozīme, tā nebija simulācija, un par to es gribu jums pateikties. Fabio atsaucās uz eh, likumdošanas apjomu, kāds ir Eiropas Savienībā, un eh, manuprāt, tas ir tāpēc, ka jo kompleksāka ir likumdošana, jo vieglāk to ir dažādi apiet. Un uh, Jūs pats teicāt, ka ar likumdošanas aktu kopumu otrajā līmenī eh, šeit tiktu pieņemt likumdošanas akti. Tā par BRDD tur ir problēma par banku iemaksām, banku nodavām. Mēs nevēlamies, lai uh, bankām, kurām nekad nebūs, kurām nekad nebūs vajadzīgs noregulējuma fonds, nebūtu jāmaksā šajā kontā. Uh, Un apmēram tātad kāda būs šī attiecība par iemaksām fondā un saņemto? Tātad riska faktoram būs tikai sekundāra loma banku iemaksās, un to mēs nevaram akceptēt. No kā tas nāk? Tas nāk no Spānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas lielajām bankām, uh, Mēs zinām, tās ir eh, lielās bankas, kas grib tikt vaļā no saviem pienākumiem. Otrs elements par LCL eh, daļu kapitāla prasību direktīvā. Tur tiek teikts, ka šajā attiecībā ir jāņem vērā valstu parādi, eh, likvīdie līdzekļi un centrālo banku pienākumu. Un komisija tur grib pievienot arī sektās obligācijas un um, vēl citas lietas. Bet likumdošana saka, ka šīs divas pēdējās lietas uh, var tikt pieļauts kā likvīdas. Ja tās uh, banko iestādi, ka par tādām neatzīst, tad nevar. Uh, Un tāpēc es tagad nesaprotu, kāpēc atkal vēlreiz tiek vājināti noteikumi, kurus likumdevējs gribēja paredzēt striktus šajā otrā līmeņa likumdošanā. Tagad par maksātspēju divi. Šeit atkal, ko mēs konstatējam, ka atkal pa tie tiek ieviests uh, favorītisms ABS un um, nav pietiekams kapitāls, lai nosaktu riskus. Un šeit mēs redzam, ka ir uh, vājināti noteikumi. Un man tiešām ir ļoti žēl, ka pēc uh, tam, ka jūs aiziesiet no komisijas, ka būs izdevies uh, vājināt noteikums lielajām finanšu institūcijām. The... FTD, FTD Un, ja nē, tad dod vārdu Brņēkungam. Kuši. Paldies, priekšsādētāji, un paldies uh, arī visiem runātājiem, koordinatoriem, kas pārstāvēja uh, politiskās grupas, jo mēs redzējām, uh, ka dažādi temati parādījās un atkārtojās arī jautājumos. Uh, Markusam Ferberam un uh, Elīzai Ferērai gribu teikt, ka mums patiešām ir jāizveido banku savienību. Jūs uh, paši teicāt, uh, Ferērs kundze, jūs teicāt, ka tas bija negaidīti, bet jūs atcerēsieties, ka pašā sākumā, kad mēs sākām strādāt, es uh, par prioritātēm nosaucu izveidot Eiropas uzraudzības iestādes, kā tas tika ieteikts Žaka de la Rozjēra ziņojumā. Uh, Nu, bija jau arī idejas droši vien iet tālāk, bet toreiz tas nebija iedomājams 2010. gadā, ka mēs varētu iet tālāk, proti, ka mēs varētu gandrīz tādu federālu integrācijas pasākumu veikt uh, Eirozonas banku sektorā, un tas kļuva iespējams pēc tam, kad uh, tika paveikti Eirogrupas darbi, pēc uh, eh, ECB priekšsādātājiem Barozo darba 2012. gada 29. Eh, jūnijā tika pieņemts lēmums eh, par to, ka jāizveido Eiropas Banku Savienība ar visiem komponentiem, kas tur ir paredzēts. Un es runāju arī par eh, piesardzību, kas ir jāīsteno par iemaksām. Vairāk par to runāju, es droši vien nevarēšu detalizēt atbildēt visiem. Jūs varat ar ģenerāla direktora par to vēl runā, turpinot konstruktīvo dialogu, kas jums ir, eh, viņš jūs uzklausa, un viņš var arī detalizēt jums atbildēt, bet par riska faktoriem, ko minēja Markus Ferbers, atgādināšu, ka bāzes iemaksa jau ir eh, riska jūtīga, jo, eh, jo vairāk aktīvu ir bankai, jo mazāks potenciāli proporcionāli pret viņu eh, aktīviem būs viņu ieguldījums. Un eh, jūs zināt, ka aktīvus nav tik vienkārši manipulēt. Attiecībā uz papildus um, riska faktoriem uh, eh, Lambērkungs uz to atsaucās. Mums bija diskusijas ar parlamentu un dalību valstīm. Mēs piedāvājam četrus pīlārus. Uh, uh, risks, kur ir uh, četri indikātori. Eh, Svērtais risks, arī pašu uh, resursi, un uh, tur ir daudz lielāks svars nekā CRD4, un, protams, uh, glābšanai vajadzīgie fondi finansējuma stabilitāte, variabilitāte, un tas ir paredzēts sērdēt šeit. Ir treškārt uh, uh, finanšu sistēmas ietekme, ceturtkārt uh, uh tirzniecības aktivitātes, uh, aizsardzības uh, mehānismi un valsts palīdzība. Tas ir diezgan sarežģīti novērtējams pīlārs, un mēs šeit uh, atstājam daudz lielākas eh, manevrēšanas iespējas noregulējumu iestādēm. Jūs pieminējāt eh, šo eh, risku no 0,8 līdz 1,5. Es atgādināšu, ka bāzes iemaksa ir eh, tātad eh, risks to ietekmē, to jau teicu iepriekšējā atbildē, un tur ir vienkārša formula, un arī ar to būs diezgan grūti manipulēt. Es zinu, ka šī, šis koridors jums šķiet pārāk šaurs, bet um, daudzas dalībvalsts uzskata, ka tas ir pārāk plašs, tātad šeit ir jārod uh, kompromiss Ferēras kundze minēja noguldījumu garantijas. Jaunajai komisijai būs jāizsakās par šo jautājumu, bet es gribu atgādināt, ka tas ir viens no komisijas plāna elementiem, tā sauktā blueprint elementiem, un tas ir ļoti svarīgs faktors Banku Savienībā, un to nedrīkst aizmirst. Arī šeit esam panākuši kompromisus kopā, Tas, protams, neapmierināja nevienu no otru pusi pilnībā, bet komisija ir jāuzņem savu atbildību. Varbūt es jums sniegšu, Ferēras kundze, rakstisku atbildi par ratifikācijas kalendāru. Negribu kļūdīties, man ir šaubas, vai pareizi atceros šos termiņus. Es pārbaudīšu ar padomu šos datumus un tad jums sniegšu rakstisku atbildi. Runājot par eh, Demasīkunga uzdoto jautājumu par eh, noregulējumu fonda kapacitāti, jūs teicāt, ka 55 miljārdi nav pietiekami un ir jārod papildus līdzekļi. Jā, protams, ir jādod eh, šim fondam pietiekama kapacitāte, lai tas varētu darboties uh, Eh, kopš eh, paša sākuma, un es uzskatu, ka, ja tas ir nepieciešams, tad eh, vajadzētu arī paredzēt iespēju aizņemties tirgos, lai būtu šis sākotnējais kapitāls, kas būtu pietiekams. Van Overfeld kungs, kurš ir aizgājis, viņš man uzdeva divus jautājumus. Atbildēšu pavisam īsi. Nē, nē, bet nu. Lamberta kungs, es zinu, kā ir parlamentāriešiem, viņiem nav viegli. Es to respektēju. Nu, pirmkārt, eh, jā, mēs gribam skatīt Eirozonu kopumā. Tas ir tas darbs, ko esam īstenojuši Banku savienības kontekstā mēs nevēlamies eh, vērtēt katras valsts risku, jo tas apdraudētu šo kopīgo uh, skatu uz eirozonu. Jo tas varētu tad uh, ietekmēt šīs iemaksas nacionālā līmenī. Un izpildes uh, tiesību aktā mums jādod, jārod līdzsvars starp dažādiem faktoriem, un mēs strādājam pie tā. Ko es varu pateikt par. Eh, tas bija tas, ko varēju pateikt par Overfeld kungu uzdotiem jautājumiem. Torvalda kungs eh, uzdeva jautājumu par tekstu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, proti par eh, bāzes banku kontiem, par šo te caurskatāmību Jūs runājāt par atšķirību starp attieksmi pret dažādiem patērētajiem pilsoņiem. Šis teksts, eh, tur arī bija daudz eh, lobēšanas darba, kas bija jūtams eh, nepārāk agresīvi, bet tomēr, bet uh, bet ar vienu no jūsu bijušiem kolēģiem, Klūtas kungu, mēs diskutējām par šo tekstu, kas paredz banku mobilitāti, lai pilsoņi varētu mainīt savu banku, lai viņi varētu saņemt tādu kā bāzes kontu. Bankā visās valstīs tas vēl nav iespējams, bet tas būs iespējams, un Tarvaldu kungs, jūs runājāt par salīdzināmību. Uh, tieši attiecībā uz izmaksām. Un tas tiks obligāti noteikts katrā valstī, lai būtu šāda tīmekļa vietne, kas nodrošinātu iespēju klientiem salīdzināt izmaksas. Un caurskatāmība un atbildība šeit ir svarīgi faktori. Un ja būs samazlīdzināmas izmaksas, tad uh, klienti varēs novērtēt, vai viņiem tiek prasīts kaut kas par daudz vai nē. Un tie ir tie temati, uh, ko uh, uh, mēs apspriežam komisijā runājot par uh, patērētāju aizsardzību un lai nebūtu šāds pārspīlētas maksas. Paldies! Uh, Dimasī kungam par šiem labiem vēlējumiem uh, un uh, es noteikti esmu mainījies šajos piecos gados, daudz esmu iemācījies un uh, droši vien Francijā turpināšu strādāt uh, politikā un izmantošu noteikti savu pieredzi, ko esmu iegūst arī pateicoties jums. Man svarīgākais šķiet tas, lai uh, finanses, kas ir jāuzrauga, uh, būtu tomēr tāds, kas kalpo reālajai ekonomikai, lai šī joma kalpot reālajai ekonomikai un nebūtu pasmērķis. Jūs pieminējat manu pēcgājēju, pēcnācēju, kas man sekos, bet um, nerunāšu ne par uh, viņa izcelsmi, ne par to, kas viņam būs jādara, bet um, man uh, nepatika šī uzmanība, kas man bija mm, avīzēs un tā, un, uh, bet es esmu saglabājis visus šos uh, rakstus par to, ka esmu bīstamākais cilvēks Eiropā. Nu, tad um, nākamajam komisāram tad nodošu šos darbus. Par tētipu. Es gribētu, bet amerikāņi vēl ir negatīvi noskaņoti, lai finanšu uh, regulācijas process tiktu dinamizēts, lai būtu kopīga metode un kopīga vienošanās starp Ameriku un Eiropu. Protams, ne jau lai uh, Uh, vājinātu standartus, kā tas tiek dažreiz teikts Vašingtonā, bet tieši lai harmonizētu drīzāk uz augšu šos noteikumus un lai do, dotu papildus dinamiku dažādām struktūrām šajā sektorā, kas nevienmēr labi darbojas. Esmu piedalījies dažādos uh, fórumos um, Amerikā um, finanšu jomā, un es ceru, ka ar TTIP mums izdosies to visu dinamizēt un uh, padarīt savienojamāku, savietojamākas šīs sistēmas, lai šīs Doda Franka likums un mūsu regulējums būtu salāgoti. Demasīkungs, vai finanšu regulējums ir kļuvis efektīvāks? Es uh, gribētu teikt, ka mēs darbu vēl neesam beiguši, arī jūs uh, to nesat beiguši, bet šis teksts uh, sāks darboties uh, šogad, nākamgad, un esam uh, padarījuši noteikumus striktākus, ir uzraudzības iestādes, ir pašu resursi, kas ir uh, palielināti, vai ir uh, novērsti visi riski? Nē. Un tāpēc es aicinu būt modriem, uzmanīgiem, ja redzat kaut kādas plaisas un trūkumus un iespējas apiet noteikumus, tad par to ir jādomā. Un šis jautājums par vislielākajām bankām um, tika izpateikta kritika par to, un es to uzklausīju. Šis jautājums, eh, vai ar to pietiek, tas ir tas jautājums, ko jūs uzdotat. Jūs to nevarat eh, uzdot procesa sākumā vai vidū, šīs regulācijas procesa. Un 2013. Eh, gadā, kad mums bija jau pietiekami konkrēta ideja par bankām un tādi Tātad noregulējuma fonds, uzraudzība, noguldījuma garantijas, pārvaldība. Un uh, tātad atbild uz jautājumu, vai ar to pietiek. Un uh, es teicu, ja šie teksti tiks piemēroti, tad jā, uz gandrīz visām bankām, bet atbildi ir nē attiecībā uz lielākajām bankām, uz šīm bankām, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu un pārāk sarežģītas. Uh, Uh, lai tās noregulētu un pārāk dārgi būtu tās glābt ar uh, valsts līdzekļiem. Nu jā. Mani interesēja tas, ko teica Lamberts kungs, proti, ka es esmu monarhijas pārstāvis Francijā, nu, republikāniskā monarhija jau kādu laiku. Nu, es biju uh, Francijas parlamentārietis, es biju arī Eiropas parlamenta deputāts, man bija tas gods pirms kļuvu par komisāru, un ar jums kopā esam daudz strādājuši, ar visiem koordinatoriem esam daudz strādājuši, un eh, man um, šķiet, ka tiešām man ir iemesls respektēt parlamentu. Jūs uzdevāt jautājumu par proporcionalitāti un par šām, šīm iemaksām mazajām bankām. Es centos rast pareizo līdzsvaru. Mēs centāmies tātad rast šo līdzsvaru, šo fiksētos iemaksu uh, sistēmā mazajām bankām. Tās ir tās bankas, kas maksās uh, atbilstoši iemaksu savam uh, apjomam, un uh, mūsu aplēses um, ir tādas, ka šī metoda, ko mēs piedāvājam, uh, sniedz ļoti precīzus skaitļus. Tās bankas, kas pārstāv 80% aktīvu uh, no bankām Eiropas Savienībā, arī maksās 80% vismaz no iemaksām un apmēram 50% būs īpašs, īpaša attieksme, kas attieksies uz mazajām bankām. Tas nozīmē, ka šīs bankas saņems vismaz 70% samazinājumu no savām iemaksām Eirozonā. Tātad, manuprāt, mēs centāmies atrast tādu iemaksu līmeni, kas atbilstu banku riska profilam un lielumam. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Vēl ir pieteikušies pieci jautājumu uzdotāji. Un pirmajam došu vārdu Gunāram Hekmarkam. Un kā nākamajam, ā, un Torvald kungs jums uzdeva jautājumu par uh, iespēja, kāda varētu būt eh, dažāda attieksme pret bankām, piemēram, eh, ja vienā eh, šī, ja vienā dalība valstī šī pret vienu dalību valsti ir attieksme pret bankām dažādāk un otrā nē. Hekmarkungs. Paldies! Laika mums nav vairs palicis daudz. Vispirms eh, vēlētos jums pateikt, eh, Mišel, ka jūs vienmēr esat gatavs eh, diskusijām un vienmēr esat gatavs strādāt, lai kaut kas virzītos uz priekšu. Mēs jums izsakam paldies par konstruktīvo sadarbību, kas mums ir bijusi. Es uzskatu, ka jūsu Eh, mandāta laikā jūs esat panācis ārkārtīgi daudz, bet eh, īsumā vēlētos pajautāt eh, divas lietas. Vispirms, šobrīd komisija dzīvo savas pēdējās dienas, un tomēr ir joprojām svarīgi runāt par deleģētajiem aktiem un par to, kas tad ir bija, un strādāt tā ietvaros, par ko mēs esam vienojušies. Es zinu, ka ir ļoti daudz spēlētāji un arī pat dalību valstis. Me, tā kā ar vienu roku mums tā kā deva sarunās un ar otru to, roku tagad mēģina to visu sagrozīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs pieturētos pie tā, par ko parlaments un padomu kopā lēma. Tātad finansējumam ir jābūt balstītam uz proporcionāliem noteikumiem un proporcionalitāti un riska novērtēju. Tātad ieguldījumam ir jābūt proporcionālam riska novērtējumam. Uh, Un vēlējos vēlreiz parunāt, vai komisija arī pieturās pie tā, par ko tad mēs vienojāmies. Un eh, es ceru, ka ar šo mandātu mums izdosies deleģētos aktus par tiem nolemt un tos īstenot laikā. Otrs. Un eh, tas ir varbūt eh, jautājums par leģitimitāti kā tādu. Jūs esat um, sagatavojis ļoti daudz likumdošanas aktus un um, bieži vien uh, jauna likumi par, uh, par riskiem. Kā jums šķiet uh, no dažādām politiskajām grupām raugoties un izvērtējot patreizējo situāciju? Šobrīd mēs strādājam pie lieliem likumdošanas aktiem, nosaus tikai dažas, MIFID 2 un tā tālāk. Vai jums šķiet, ka jūs varat izvērtēt patreizējos likumdošanas priekšlikumus? Tas ir sarežģīts jautājums, komisāra kungs, jo jūs esat ļoti daudz panācis jūsu laikā ir pieņemta daudz likumdošanas aktu, par kuriem vienojās padomu un parlaments. Tā tad, kā jums šķiet, cik liela ir bijusi jū, jūsu ietekme uz patreizējās situācijas un ainavas mainu un tagad zīmākungs? Jā, komisāra. Komisāra kungs, liels paldies arī eh, no manas puses par sadarbību pēdējos piecos gados. Uh, Mēs eh, ilgi kopā esam strādājuši eh, pie eh, šī tiesību akta par noguldījumu garantijām. Mēs kopā panācām konstruktīvus risinājumus. Paldies arī jūsu darbiniekiem. Paldies par konstruktīvajām diskusijām. Uh, Piemēram, mēs daudz diskutējām uh, par kopējo noregulējumu fondu un uh, taisnīgu iemaksu sadali. Jūsu kolēģi ir arī klāt. Mēs esam ļoti daudz diskutējuši, un beigās es vēlos kādu jautājumu uzdot jums. Jūs pilnīgi pareizi norādāt uz to, ka komisijas priekšlikumi ņem vērā īpašo uh, MVU situāciju mazajiem uzņēmumiem ir uh, savas vajadzības. Un tad jūs teicāt, ka 88% uh, līdz 90% uh, būs iemaksa no mazo banku puses. Tie saņems līdz 70% labuma. Bet mēs te runājam tikai par lielumu. Kā tad ir ar risku, kas piemīt šīm bankām? Vai E, nebūs e, savādāks sadalījums, ja tikai 2% e, ir šī atšķirība no iemaksām, ko veic lielās bankas. Vai tas ņem vērā arī riska profilu? Mūsuprāt, šī atšķirība ir par zemu. jo uh, izmērs ir faktors, kas var arī uh, palikt mazāk svarīgs. Bet, piemēram, ja mēs runājam atkal uh, par atvasinātajiem uh, produktiem, mēs apzināmies, ka lielās bankas ir bankas ar lielāku risku, un tad varbūt vajadzētu no tām pieprasīt lielākas izmaksas. Bet ja mēs pieļausim atvasināto produktu um, iekļaušanu bilancē un šo netink praksi, tas nozīmē, ka lielās bankas varētu e, ļoti viltīgi izmantot šo noteikumu, un tad to risks uz papīra izskatītos e, ļoti labs. Līdz ar to lielās bankas varētu samazināt savas izmaksas un viss loks nogultos uz vidēja izmēra bankām. Tā kā tas būtu pretrunā ar mūsu riska izvērtēšanas pieeju. Šī diskusija padomē norisinās ļoti aktīvi pēdējās nedēļās. Ko jūs par to domājat? Burkhard Balts. Un nākamais. Cunīst from. Balts kungs, paldies priekšstādātāji. Paldies arī jums, komisāra kungs, par lielisko sadarbību pēdējos gados. Es teiktu, ka mēs tiešām piedzīvojam jūs kā džentelmeni šajā sadarbībā ar parlamentu. Daudz jau šodien tika pateikts, es gribēju pateikt dažus vārdus uh, par uh, maksāt nespējas uh, tiesību aktu. Jūs teicāt, ka oktobrī tiks publiskoti deleģētie akti attiecībā uz šīm komisijas iniciatīvām. Tas tiešām ir īstais laiks. Beidzot komisijai tas ir jādara. Jo uh, Eiropas parlaments var sešus mēnešus uh, izskatīt uh, šos uh, tie, uh, deleģētos aktus un uh, maksāt spējas uh, uh iniciatīvas gadījumā. Termiņš ir 31. marts. Tā kā būtu ļoti labi, ja delegētie akti tiktu publiskoti oktobra sākumā, lai mums būtu laiks to visu izskatīt. Mums tiešām uh, vajadzētu rūpīgi ievērot grafiku. Un mēs jau iezīmējām uh, dažus svarīgos momentus, piemēram, uh, kapitāla nodrošinājums, riska elementi, uh, riska pārvaldība, ziņošanas prasības. Tie ir visi ļoti svarīgi elementi. Un deleģētie tiesību akti ir tikai papildinājums tam, kas ir uh, pamattiesību aktos. Ka vajadzētu panākt, lai deleģētie akti būtu ļoti labi saskaņoti ar pašu direktīvu. Mums īpaši jāņem vērā uzņēmumu struktūra un uh, sarežģītība. Runa nav tikai par apdrošināšanas uzņēmumiem, bet eh, CRD4, jo īpaši par bankām. Tā kā es ceru, ka jūs eh, panāksiet ātru šo deleģēto aktu publiskošanu un mēs varēsim turpināt darbu. Paldies! Langen. Vērners Langen, lūdzu. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Es gribētu arī pievienoties pateicības eh, vārdiem uh, un novēlēt arī visu to labāko. Piecus gadus esam lieliski sadarbojušies ar kolēģi Barņē. Viņš te bija tiešām priekšzīmīgs komisārs. Bet, bet mēs konstatējām arī šajā laikā, ka šīs kopīgais projekts banku regulējums ir liels izaicinājums ir visādas problēmas, un jo īpaši dalību valstīs uh, attīstība nevienmēr notiek vienveidīgi, katrs velk uz savu pusi. Kas attiecas uz starptautisko dimensiju, pirms četriem gadiem esam sākuši darbu pie emir regulējuma, pie atvasinātajiem produktiem. 19 deleģētie akti bija paredzēti, par pirmo mēs daudz strīdējāmies, bet tas tika pieņemts. Tagad vēl viens um, nevarēja tikt īstenots. Uh, Amerikas uh, vidusposma vēlēšanu dēļ, un tagad atkal Amerikā pri, uh, gaidāmas um, vidusposma vēlēšanas. At vai mēs varēsim vispār pabeigt darbu pie uh, šiem atvasinātajiem instrumentiem? Grūti pateikt. Mēs esam lēmuši, ka tie atvasinātie produkti, kas tiek tirgoti biržā, nepakļaujas uh, klīringa noteikumiem, bet nav pilnībā izslēgtas visas biržas Eiropas Savienības valstīs. Tika pieņemts lēmums, ka komisija publisko sarakstu ar tirgiem trešajās valstīs, kurus mēs uzskatīsim kā ekvivalentus Eiropas Savienības biržām un arī uh, tur tirgotos deri, uh, e, atvesinātos produktus izņemsim no regulējuma. Mans jautājums būtu tāds, uh, Komisāra kungs, vai pastāv vēl iespējas, ka šīs saraksts, kas mums tika apsolīts, vēl tiks publiskots pirms jūsu pilnvaru perioda beigām. Tas tiešām būtu ļoti labi. Nav. Paldies, un tagad eh, Hībners kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es eh, vēlētos pievienoties eh, tiem, kuri jau šeit uzteica uh, lielisko komisijas dienesta darbu Mišela Barņē vadībā. Divi īsi jautājumi vai varbūt drīzāk komentāri. Tas ir saistīts ar otrā līmeņa regulu, kas ir saistīts ar BARD un SRM. Mazas bankas, tajā skaitā arī kooperatīvās bankas, eh, sastopas ar grūtībām ne tikai finansiālas kontribūcijas ziņā, bet arī citu jautājumu izpildē un vēlētos eh, pieminēt divas. Pirmais eh, - dalība institucionālās aizsardzības sistēmā, kurš ir ļoti būtisks riska mazināšanas faktors. Un ja jūs eh, nevariet nodrošināt to, lai valsts SPS ietvaros varētu samazināt šos riskus, tad tas novedīs pie Eh, mazo un vidējo finanšu institūciju destabilizācijas. Vajadzētu no tā izvairīties. Un otrs ir tā saucamo intragrupu atbildība un kā intergrupas iesaistīsies šajos procesos, un vai tas attiecās tikai un vienīgi uz konsolidētajām grupām, proti tikai uz banku grupām, bet ir arī mazas institūcijas, kooperatīvās bankas, eh, kuras savu darbu organizē kopā. Un ja šie banku tīkli arī iesaistītos šajā institūcijā, vai varbūt arī uz tām tiktu attiecināti izņēmumi, un tas pilnīgi noteikti nostādītu tās labākā konkurences situācijā. Un pēdējais jautājums uzdevējs Lūdzu Gigoldkungs. Jā. Uh, Godētais Barņiekungs, paldies arī no manis par vienmēr lielisko sadarbību. Mē, mums jūsu pietrūks. Es jūs paturētu vēl ilgāk, jo neesmu pārliecināts, ka Hīla kungs tiešām būs nākamais komisārs. Un es domāju, ka Junkera kungam vēl vajadzēs pārskatīt kandidatūras un tās padarīt adekvātākas. Man ir eh, viens īpašs jautājums eh, pēc šiem vispārējiem komentāriem. Deleģētajā aktā, projektā pie Solvency 2, kas mums uz galda jau tā, neoficiāli ir, jo tas ir eh, lo, lobbyistu rokās, tad tur runa bija par Uh, samazinājumu, piemēram, 3B ABS produktiem un par to, ka riska multiplikātori tagad ir noteikti 17% apjomā, bet pēkšņi tur bija tikai 8,5%, nevis 15%. Uh, Ekvin ģenerāldirektorāts pieprasīja to vēl samazināt, tagad ir 5%, ka īsā laikā šis multiplikators, šis riska faktors tika ļoti nozīmīgi samazināts. Janvārī e, mēs izmantojām e, konkrētos skaidrus, bet es gribētu zināt, kādi fakti pamato šo riska multiplikātoru. Kas ir pamats tik nozīmīgam samazinājumam? Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds ir empirisks pamatojums uh, Uh, šai uh, pēkšņai riska multiplikātora mazināšanai abējas produktiem. Lūdzu, Barņiekungs. Tad vispirms par jautājumu, uz kuru vēl uh, nebiju atbildējis pirmajā kārtā. Tas bija jautājums par, par nodokļu uh, atvilkšanas iespējām dalībvalstīs, ja? man vēl nav atbildes uz to. Mēs nevēlamies, protams, dubulto nodokļu aplikšanu. Mēs pie tā strādājam. Mēs strādājam te kopā ar tirgus ģenerāldirektorātu, ar uh, mūsu juristiem un joprojām meklējam labu risinājumu, uh, kas ļautu mums izvairīties no dubultās nodokļu aplikšanas. Hokmārk kungs, mēs ļoti labi sadarbojamies uh, visu šo gadu laikā. Paldies arī par jūsu darbu pie banku struktūra reformām. Mans pienākums ir uh, nodrošināt, ka mēs pieturēsimies pie pieņemtiem tekstiem un uh, parlaments, kā arī padome, pieskatīs, ka mēs visu darām uh, pareizi Mums ir jāņem vērā līdz likumdevēju vēlmes. Tas ir skaidrs. Nekādā veidā mēs neatkāpsimies uh, no pirmā līmeņa pieņemtiem tekstiem, strādājot pie deleģētajiem tiesību aktiem. Tad to es varu jums visiem garantēt. Mums ir pienākums uh, veikt šo darbu kas ir pakļauts jūsu kontrolei, mums ir jāizstrādā šie operatīvie teksti. Un, protams, mēs ņemam vērā arī banku nozares, kā arī apdrošināšanas nozares specifiku dalību valstīs. At par risku, um, ko jūs pieminējāt, Hokmar kungs mūsu mērķis nekad nav bijis pilnībā uh, risku uh, likvidēt. Tas arī nav iespējams. Ekonomikā risks vienmēr pastāv, bet svarīgi risku apzināties un paredzēt noteiktos riskus. Tie ir jāuzrauga. Ir jāpareic arī garantijas un pretlīdzekļi vajadzības gadījumam. Piemēram, ekoloģijas jomā vides jomā, kā arī eh, ekonomikas jomā, lētāk ir novērst problēmu nekā to risināt, kad mēs esam gatavi problēmai. Vienmēr ir lētāk un vienkāršāk eh, to risināt. Tad sagatavotība ir ļoti svarīga. Un mums ir tagad šis satvars, tad jā, šis satvars tiks īstenots un funkcionēs pareizi, mums viss izdosies. Protams, mēs labi apzināmies, cik atšķirīgi ir likumdošanas teksti, to ir uh, plašs klāsts. Mums ir teksti, kas jau ir stabilizējušies un pazīstami, bet, protams, mums arī jāizmanto reāli pārskatīšanas klauzulas, kuras mēs tagad paredzam visos likumdošanas aktos. Mēs nevaram tagad visu apgāzt un sākt no jauna. Uh, Mums ir regulējums, protams, tajā vēl ir zināmas nepilnības, situācija mainās un jāpielāgo arī sava uzvedība, bet, kā es teicu sākumā, mums ir jāizmanto tie teksti, kas jau ir pieņemti. Šī likumdošana jāizteno, bet jums jāpaliek modriem. Piemēram, Eiropas Savienībai jau ir esošās iestādes, būs arī jaunās iestādes, ar kuru palīdzību būs iespējams panākt, lai finanšu iestādes ņem vērā un īsteno normas. Ir, būs iespējams paredzēt arī sankcijas. Šī uh, aktīvā uzraudzība ir kaut kas jauns. Saimon kungs runāja par Uh, samērīgumu, uh, par attieksmi pret lielajām un mazajām bankām. Mēs ņemam vērā banku izmēru un nozīmi mūsu tiesību aktos. Jūs runājāt par to, kā lielās bankas uh, ir riskants, bet mēs arī teicām, ka uh, tās bankas, kuru ir vairāk, tas arī iemaksās lielāku uh, daļu šajā fondā. At par atvasinātajiem produktiem. At mēs eh, zinām, ka šajos gadījumos 80% iemaksās lielās bankas, 9% vidējās bankas un 1% mazās bankas. Un tā tas viss izskatīsies. Tādi ir tie skaitļi, kurus mēs izmantojam par pamatu. Un tad vēl par atvasinātajiem produktiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgs temats, jo īpaši eh, runāju par mazajām bankām. Eh, problēma te ir arī atkal tas, ka nav uh, harmonizētu uh, grāmatvedības un atskaitīšanas standartu. Mums jāizmanto tie standarti, tās normas, kas ir spēkā. Un Runāt par atvasinātajiem produktiem Eiropas Savienībā, mēs varētu paredzēt risinājumu, eh, kas paredzētu piesardzīgu pieju eh, riskam un nosakot ikgadējo iemaksu, mēs varētu ņemt vērā arī ar atvasinātajiem produktiem saistītu risku. Tāds būtu kompromisa risinājums kompromiss starp divām pieejām, starp uh, piesardzības pieju uh, CRD regulējumā un uh, pieju, kas ir balstīta tikai uz grāmatvedības normām. Protams, mums ir bāzeles normas, kas ir jāievēro. At par grafiku. Es pilnībā piekrītu, ka grafiks ir jāievēro Mēs uh, turpinām darbu pie uh, maksāt spējas direktīvas un arī pie CRD direktīvas. Mēs darīsim visu, lai šos uh, deleģētos aktus publiskotu pēc iespējas ātrāk. Mēs labi apzināmies, ka jums ir nepieciešams laiks, lai tos apspriestu. Oktobrī tie arī tiks publiskoti tik ātri, cik vien iespējams. Jo mēs vēlamies uh, panākt labus rezultātus sadarbībā ar jums un padomi. Bet uh, ir zināmi juridiski iemesli, kas nav uh, manā uh, pārziņā, uh, ka trešais deleģētais akts tiks publiskots tikai novembrī. Bet mēs turpinām darbu un strādājam ļoti aktīvi. Paldies arī Langena kungam par uh, ļoti veiksmīgu sadarbību viņa uzticība man daudz nozīmē. Bet, Werner, jūs runājat par atvasinātiem produktiem. Mūsu diskusijas ar ASV par ekvivalences prasībām uh, turpinās. Mēs uh, esam vairāk kārt runājuši ar Timu Masādu, kas ir tagad jaunais atbildīgais uh, par CFTT. Un tikai pagājušajā nedēļā kolēģi ir bijuši Vašingtonā, lai sarunātos ar mūsu partneriem. Mēs turpinām darbu. Un e, tiešām mums ir e, jāpanāk vienošanās ar amerikāņiem par CFTC. Es ceru to panākt līdz uh, pilnvaru perioda beigām. Tad uh, par E, izņēmumu jautājumu. Jūs runājāt e, par savstarpējām garantijām un e, to, ka varētu paredzēt izņēmumus noteiktiem tirgiem, ja pastāv līdzīgi noteikumi, piemēram, uh, kooperat, uh, kooperatīviem un cita veida struktūrām, kas strādā līdzīgi uh, banku grupām. Mēs strādājam arī pie noteikumiem banku grupām un ceram samazināt iemaksas par vismaz 10%. Es domāju, ka mūsu risinājums uh, nebūs tik labvēlīgs lielajām bankām, kā drīzāk mazajām bankām. Visi lēmumi, kas ir līdz šim pieņemti, ir paredzēti, lai atvieglotu dzīvi, lai mazinātu administratīvo un finansiālo slogu mazajām un vidējām bankām, pat arī kooperatīviem, kurus jūs pieminējāt, Danuta. Gigolda kungs, paldies uh, arī par jūsu Um, lepniem vārdiem. Es tagad nerunāšu par uh, nākamo komisiju un manu pēcteci. Es domāju, ka mēs varam tikai uh, mudināt uh, visus turpināt darbu, un mēs varam cerēt, ka maksāt spējas regulējumā būs saprātīgs risinājums attiecībā uz ABS. Jūs tikko runājat ar Dragi kungu par ABS. Jūs runājat par to, ka jaunā komisija paredz investīciju plānus centrālajai bankai šeit jāspēlē sava loma. Mums vajadzētu, izstrādājot regulējumu, ļoti apzināti um, veicināt reālās ekonomikas finansēšanu Mēs uh, darām visu, lai uh, varētu, izmantojot vērtspapīrus, panākt šo finansēšanu. Protams, mēs, uh, mēs balstamies uz AJOPA paveikto, un tagad mums ir jāveic šis ļoti precīzs tehnisks darbs pielāgojoties reālajai situācijai. Es domāju, ka uh, Ajopa uh, cikls Bernās Nido uh, uh, bija uh, ļoti labs vadītājs. Es arī ar lielu interesi uzklausīju visus ministrus uh, Milānā, jo viņi kā nekā pārzina savu, savas valsts ekonomiku. Mēs runājām par uh, vērtspapīru izmantošanu, nu, un es ceru, ka pan, tiks panākti vislabākie rezultāti. E. Paldies e, Barņiekungam! Really, for... Paldies, e, Barņiekungs, ka jūs šo pēcpusdienu ieradāties mūsu komitejas sēdē, un paldies par visu, ko esat paveicis iepriekšējā sasaukuma laikā. Mēs eh, turpināsim diskusijas par deleģētajiem aktiem rīt pulkstens piecos pēcpusdienā un vēlētos pateikt mūsu komitejas deputātiem, ka mums ir jauna eh, mājaslapa, kurā var apskatīt visus deleģētos un implementētos aktus un īstenošanas aktus. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pēcpusdienas sēdē. Vēlreiz paldies Brņiekungam un sēdi pasludinu par slēgtu.